Uh, dear colleagues, we have a very good morning, everyone. Uh, dear colleagues, we have a Labrīt, kolēģi! Mums ir ļoti apjomīga darba kārtība, tādēļ vajadzētu sākt darbu laicīgi. Paldies! As usual, the colleagues who uh, come on time, thank you jo ir arī kolēģi, kas patiešām ir ieradušies laikā. Tagad pieņemsim darba kārtību, un es jums gribētu pateikt, paziņot par izmaiņām tajā. Septītais un astotais punkts debates par drošību notiks 9.15, nevis 11. šodien, uzreiz pēc trešā darba kārtības punkta. Ceturtais punkts atpakaļ uzņemšanas līgumu īstenošana, izsevišķi e, ņemot vērā attiecīgo komiteju darbu, notiks 11.15, nevis 9. Un piektais darba kārtības kungs par eh, trauksmes cēlāju aizsardzību, kas darbojas sabiedrības interesēs. Uh, atklājot eh, konfidenciālu informāciju par iestādēm un uzņēmumiem. Eh, šo punktu mēs apspriedīsim no 10.15 un 10. punkts eh, tiks izskatīts 12. cīņa pret afrofobiju. 11. darba kārtības punkts, kas ir veltīts komisijas aktivitātēm, ir pārcelts uz citu dienu. Tādas ir izmaiņas darba kārtībā. Ja jums kaut kas ir šeit piezīmējams, tad uh, lūdzu dariet to zinām līdz sēdes beigām. Ja nav nekāda iebilduma, tad esam pieņēmuši darba kārtību šajā versijā. Jāsaka, ka nav šodien uh, pieejams tulkojums uz horvātu un gēlu valodām, un uh, saskaņā ar 205. reglamenta pantu es gribu teikt, ka stāsies spēkā koordinatoru lēmumi, un um, Dokumentus eh, par to jūs varat atrast tīmekļa vietnē, vai jūs to varat atbalstīt. Jā, labi. Es gribēju arī atgādināt, ka desmitos no rīta mēs balsosim elektroniski, sagatavojiet savas kartītes. And so we come to point one, the point three, um, our first point. Is... Trešais darba kārtības punkts. Padomes lēmums par Schengenas akī īstenošanu attiecībā uz vīzu informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā. Dies de Mēra ir mūsu referents. Kolēģi. Dievs Demers kungs runās par padomas lēmumu un tās ietekmi uh, uz uh, sistēmas uh, izmantošanu. Pēc tam, kad būs uzstājies Demēras kungs, uzklausīsim arī ēnu referentus. Man liels prieks redzēt zālē Dievs Demēras kungu un arī nekavējoties dodu viņam vārdu, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Esta decisión del Consejo a la que me refiero. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Lēmums par Bulgārijas un Rumānijas pasīvu piekļuvi viss sistēmai ir pagaidu noteikums, lai varētu arī izmantot eh, iebraukšanas un izbraukšanas sistēmu. Territorial de entradas y salidas sean las fronteras exteriores de los Estados miembros que aplican el acervo Schengen en su total. Šķiet ir kāds problēmas ar tulkojumu uz angļu valodu. Jāsaka, ka Schengens sistēma netiek izmantota pilnīgi visās valstīs. Bet eh, ir eh, jāveic Schengenas izvērtējuma pārbaudījums, kā tas notiek eh, Bulgārijā un Rumānijā. Lai abas sistēmas būtu sadarbspējīgas, Bulgārijai un Rumānijai e, ir jābūt tādai pasīvai piekļuvēji e, sistēmu izmantošanai, lai varētu izvairīties no krāpšanās vai e, vīzu neatbilstošas izmantošanas kā arī uh, uzlabotu drošību dalību valstu teritorijās. Uh, cīnoties pret eh, terorismu. Priekšsādātāji kungs, dārgie kolēģi, es jums ieteiktu pieņemt padomas lēmumu bez grozījumiem, lai dalību valstis varētu turpināt savu darbu, pieņemot lēmumu pēc iespējas drīzāk. Ir noteikts eh, gan arī termiņš grozījumiem, ja nu galu galā kāds grozījums vēlēsies izstrādāt, ir jāiesniedz līdz 12. septembrim. Un 25. septembrī paredzēts balsojums komitejā, un plenārsēdē to varētu izskatīt 1. oktobrī. Paldies, priekšsēdētāji kungs, tas viss no manas puses. Augustin, no, um... Paldies! Pagaidām neviens kolēģis, kā ānu referents, nav pieteicies runāt, bet ir citi kolēģi, kas grib runāt Alā Ahokungs vai vēl kāds cits. Alā Ahokungs. Jūs esat ēnu referents par viedajām robežām. Paldies! Es gribēju pateikties no savas puses vienīgi Dievs Demēras kungam par vienmēr izcili veikto darbu, un mēs viņu arī turpināsim atbalstīt. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas runāt? I'm also the shadow on this one. Paldies, es arī esmu ēnu referente, un mums nekāda iebilduma nav sakarunātāja Valero kundze. Paldies, Dievs Demērs kungam. Jā, Dievs Demēras kungu visu atbalsta un jāsaka, viņš arī savu darbu vienmēr veids godam. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir uh, visaptveroša drošības politikas izvērtēšana. Mēs varbūt varētu uzgaidīt piecas minūtes, lai komisija varētu ierasties zālē. Neliels pārtraukums. Un tad ķersimies pie darba, kad tik, tikko ieradīsies komisijas pārstāvi.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 Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi! Izskatīsim septīto darba kārtības punktu. Plašs komisijas eh, izvērtējums par Eiropas Savienības eh, drošības politiku. Gribu mūsu vidū eh, sveikt arī komisāru Kingu. Kolēģi, uh, Jūlijā eh, tika pieņemts Eiropas Savienības progresa ziņojums eh, par eh, dažādu kultūras vērtību, tirzniecību, par kontrabandu un tika arī plaši izvērtēta Eiropas Savienības drošības politika kopš 2001. gada, ņemot vērā trūkumus, kas joprojām ir jāizskauž šajā jomā. Uh, Mēs atceramies eh, pēc tam, kad eh, komisārs Kings eh, pēc uzklausīšanas stājās amatā, mēs lūdzām komisiju veikt šādu izvērtējumu. Tagad um, šis izvērtējums patiešām ir iegūs īpašu nozīmīgumu, jo mums ir jārunā, protams, pašiem par savu darba eh, drošības programmu. Otrām kārtām tās visas ir prioritātes, eh, ņemot vērā arī atentātus, kas notika Barcelonā, Turku. Un trešām kārtām mēs esam arī uzņēmušies atbildību, tika izveidota īpašā eh, terorisma izmeklēšanas komiteja parlamentā. Un tas viss tikai papildinās mūsu darba aktivitātes. Šodien mēs uzklausīsim jūsu ieskatu par visiem instrumentiem un politikām, kas ir saistītas ar drošības politiku. Jāsaka, ka nepilnīga uh, esošās politikas īstenošana dalību valstīs joprojām ir liels pārbaudījums, Un komisārs, protams, ir arī vienmēr uzsvērs, cik tas ir svarīgi. Radikalizācija, kibernoziegumi arī ir liela apdraudējuma, ko nedrīkstētu novērtēt par zemu. Tagad došu vārdu komisāram Kingam, lai viņš mums pastāstītu par šo izvērtējumu un pievērstos tiem instrumentiem, kas nav nesuši cerētos augļus. Uh, Pēc eh, prezentācijas uzstāsies runātāji no mūsu komitejas un komisārs atbildēs uz viņu jautājumiem. Komisāra kungs, došu jums vārdu līdz kādām 15 minūtēm. Paldies, paldies, eh, ka man uzaicinājāt. Eh, šķiet ir pagājis gandrīz vesels gads kopš manas uzklausīšanās, kad stājos jūs komitejas priekšā, un man ir patiešām liels prieks atkal atgriezties pie jums, lai varētu runāt par šo izvērtējumu. Pēdējais gads man ir bijis ļoti darba pilns, un šobrīd komiteja pieņem desmito eh, drošības savienības progresa ziņojumu, ņemot vērā, cik liels eh, progress ir sasniegts šajā jomā. Pirms pievērsties izvērtējumam daži vārdi par progresa ziņojumu, jo man vajadzēs arī uz to atsaukties. Pēdējā gada laikā Mēs esam secinājuši, ka īstenojot uh, prioritātes, kas saistības ar drošību un ko noteica Junker kungs pēdējo gadu laikā, ir uh, īstenots labi un mēs esam uh, guvuši progresu, tiek nodrošināts mūsu ārējās robežas, ir uzlabojusies informācijas apmaiņa, protams, šeit ir ar, ārkārtīgi daudz darāmā vēl arī Schengens informācijas sistēma un ECRIS ir kļuvušas vēl stabilākas. Mēs esam pieņemti pieņemši jauni regulējumi, ir uh, piešķirti jauni resursi, mēs uh, izmeklējam uh, dažādus uh, terorisma kanālus, finansējumu, kā viņi piekļūst resursiem, uh, Eh, sprīdzekļiem, ieročiem, finansējumam. Mēs vēlamies arī labāk aizsargāt publiskas vietas, eh, kas ļoti bieži tiek izvēlēts par atentātu mērķi, un mēs arī skatāmies, eh, kāda informācija un parādās arī tīmekļa vietnēs. Eiropols ir konstatējis ļoti daudz šādas bīstamas informācijas, tiek daudz arī darīts, lai cīnītos pret radikalizāciju dalību valstīs. Mēs tiekamies ar mēriem no. Uh, Eiropas valstīm uh, šī tikšanās ir paredzēta Nicā. Um, uh, septembra beigās. Galvenais mērķis, protams, ir padarīt Eiropu drošāku, un mums, protams, arī ir jāsaprot, eh, cik daudz augļu ir nesuši mūsu aktivitātes pēdējo gadu laikā tieši šajā jomā. Tādēļ uh, ir uh, sagatavots šis um, visaptvarošais uh, izvērtējums, uh, kas dienas gaismu ir ieraudzis jūlijā pēdējo 15 gadu laikā daudz kas ir mainījies. Jāsaka, 2001. Eh, gads pirms 16 gadiem uh, bija, uh, tagad ir kļūst vēl tikai par vienu dienu kalendārā. Un jāsaka, ka teroristu. Uh, Darbības veids ir mainījies, ir mainījušās arī mūsu uh, Uh, mūsu instrumenti ir mainījušies, kā mēs uz to reaģējām. Dalība valstis ir sapratušas, ka Eiropas Savienība var spēlēt ļoti aktīvu lomu uh, kopīgās drošības uzlabošanā, un tai tas ir jādara. Dalība valstis Eiropas līmenī arī var darīt vairāk. Un, protams, ir arī jārēģē uz dažādiem apdraudējumiem, ir pirmām kārtām jāmēģina tie novērst, lai garantētu pilsoņu drošību. Eiropas Savienība var palīdzēt dalību valstīm atbalstīt tās, domājot par kopīgiem risinājumiem, kam būtu nozīmīga papildvērtība. Ļoti daudz var darīt kopīgiem spēkiem, un mēs redzam, ka dalību valstis apzinās, vienas dalību valsts drošība neizbēgami ir saistīta ar citas drošību. Mēs redzam, kā darbojušās arī mūsu aģentūras, un viena, kas noteikti ir jāpiemina, ir eh, Europol. Šis ir pirmais tāda veida izvērtējums Pēdējā 15 gadu laikā mēs esam apkopojuši informāciju, lai cīnītos pret terorismu, novērstu radikalizāciju un kā arī, lai varētu. Uh, Eh, cīnīties pret eh, organizēto noziedzību un kibernoziedzību. Esam apkopojuši datus, esam tikušies ar dažādu organizāciju, domnīcu pārstāvjiem, pilsonisko sabiedrību un apkopotie rezultāti, apkopotie dati ir eh, gan gūti mūsu ierēģiem, veicot rūpīgu darbu, gan arī apkopojot informāciju mūsu aģentūrās, dalībvalstīs un tā tālāk. Noteikti arī jūsu ieguldījums tur ir atrodams. Liels paldies par to. Jāsaka, ka re, šis izvērtējums ir visai pozitīv, pozitīvs un janvārī uh, interesētās puses konstatē, ka Eiropas Savienības uh, pasākumi šajā jomā ir efektīvi un uh, Eiropas Savienības atbalsts noteikti ir nozīmīga papildu vērtība uh, dalību valstu valstu aktivitātēm. Protams, līgumi mums piešķir attiecīgu lomu gan institūcijās, gan aģentūrās, lai rīkotos šajā lauciņā. Mums vajadzētu arī Eh, atzīmēt, ka eh, darba dubultošanās netika konstatēta. Eh, varbūt viens no lielākajiem ieguvumiem bija informācijas apmaiņas uzlabošana un operatīvā sadarbība. Neizbēgam šeit arī ir trūkumi un deficīti, bet Schengens informācijas sistēma, Eiropas aresta orderis un apusējs atbalsts, apusējs atbalsts mehānisms ir bijuši ļoti nozīmīgi instrumenti, lai dalībvalsts varētu labāk sadarboties, apkopot pierādījumus ziņojumus, un tās arī varēja līdz ar to labāk identificēt noziegumus un noziedzniekus un tos pēc tam tiesāt. Dalībvalstis tādā, laika, tādā veidā varēja arī noteikt kopējās operatīvās prioritātes. Eiropas aģentūras iekšlietu un tieslietu jomā kļūpa par ļoti nozīmīgiem partneriem, tādas kā Europol un Eurojust, strādājot arī pie Eiropas uh, izmeklēšanas orderu un arestu orderu. Ja runājam par uh, legālo ietvaru, ieinteresētās puses uh, teica, ka um, nav konstatēti pārāk lieli trūkumi šajā sadarbībā, bet, protams, vajadzētu darīt vēl vairāk cīnoties arī pret teroristu finansējumu un jauniem apdraudējumiem. Mēs patiešām varam secināt, ka Atbilstība, visu es uh, aktivitāšu atbilstība pamatiesībām ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm, kā tas ir atrunāts līgumos. Saskaņā ar ES tiesas uh, ieteikumiem mēs savos likumos esam iestrādājuši arī cilvēku tiesību pamatiesību aizsardzības klauzulas. Eiropas Savienības uh, datu aizsardzības uzraugam tiek uh, arī uzlabots pilnvaras, tas vienmēr tiek ņemts vērā. Un tad, kad mēs izvērtējam mūsu instrumenta efektivitāti, arī nekad neaizmirstam uh, pamatiesības. Nu, nevar teikt, ka komisija nekad nekļūdās, bet Eiropas Eiropas Savienības tiesiskā struktūra pamatiesības padara par vienu no galvenajām mūsu politikas sastāvdaļām. Es strādāšu vaigas viedros, lai arī tas nākotnē tāpat būtu. Un e, jāsaka, ka drošība un cilvēktiesības ir savstarpēji ļoti cieši savītas. Jā, tas ir tāds vispārīgs pozitīvs izvērtējums, bet netrūkst arī pārbaudījumu un deficītu. Kā jau minēju, nevienmēr uh, īstenošana ir bijusi ideāla. Protams, mēs varam. Um, atskatīties pagātnē un saprast, ka esam padarījuši ļoti daudz, bet dalību valstīm visi pasākumi ir jāizteno uz vietas savā teritorijā. Mēs palīdzam dalību valstīs, eh, dalību valstīm, lai tās labāk varētu īstenot PDR direktīvu. Eh, mēs eh, palīdzam gan ar ekspertu viedokļiem, gan arī ar finansējumu. Jāsaka, ka desmit dalību valstis teica, ka ir uh, Mēs desmit dalību valstīm teicām, ka vajadzētu strādāt uh, pie īstenošanas ātrāk un arī piedāvājam šau palīdzību šajā jomā. Notiek arī regulāras tikšanās ar dalību valstu ekspertiem, lai apmainītos informāciju, viedokļiem un paraugu praksi. Jāsaka, dažreiz dalību valstu iestādēm Eiropas instrumenti šķiet pārāk sarežģīti, lai tos pilnībā izmantotu. Mēs eh, tikšanās laikā bieži vien dzirdējam, ka varētu eh, biežāk rīkot kopīgas eh, projektus, kopīgas apmācību projektus tikšanās ar ekspertiem, un, lai gan ES instrumenti ir efektīvi, nevienmēr to izmantošana ir pati vienkāršākā, jo procedūras ir gana garas un eh, varbūt arī attiecīgajiem darbiniekiem trūkst apmācības. Kopīga ekspertīze bieži vien tiek eh, uzskatīta par pārāk sarežģītu pasākumu, lai to varētu īstenot. Mēs vēlamies eh, dalību valstīm, protams, palīdzēt šajā jomā, lai tās varētu uh, strādāt pietiekami efektīvi. Eh, tam ir paredzēta arī apmaiņa ar paraugu praksi. Kā vienkāršot šos instrumentus, mums vajadzētu varbūt eh, meklēt eh, saskaņotību starp tiem, piemēram, saskaņojot iekšējās un ārējās prioritātes drošības jomā vai arī uh, skatoties, kuras iestādes strādā šajā jomā, tās varētu strādāt varbūt tādā vienā plūsmā, runājot par um, tiesu iestādēm, muitu un uh, citām struktūrām. Sadarbība transporta drošības jomā ir ļoti labs piemērs. Mēs eh, runājam par aviācijas ekspertu, komisijas, IAS un citu sadarbību. Transporta drošība arī ir viens no galvenajiem mērķiem iekšējās un ārējās drošības jomā. Arī trešās valstis tiek atbalstīts, lai izveidot savu kapacitāti. Dažreiz ir arī valstis, kuru kapacitātes ir ierobežots, tas jāņem vērā, tādēļ resursi ES līmenī ir jāizmanto labāk un jāmeklē sinerģijas, kur tas iespējams. ES e aģentūrām ir pietiekami daudz pieredzes, tās var nākt valstīm talkā, ja trūkst resursu un arī pieredzes. Dažas dalību valstis lūdz, lai Enisa un Europol spēlētu tādu pārliecināšāku lomu um, cīnoties pret kibernoziegumiem. Tad, kad um, Eiropā pieredzējām lielāko, pēdējā laika lielāko kiberuzbrukumu, tad Europol uzrunāja dalībvalsts un teica, ka varētu strādāt um, labāk, un šāda sadarbība ir jāuzlabo komisija teica, ka tā izstrādās vairāku pasākumu paketi par eh, kiberdrošību. Ceturtais punkts, ko es vēl vēlētu šeit minēt, vēlētos minēt šajā izvērtējumā, un varbūt tas ir uh, tas pats svarīgākais. Jāsaka, ka pieaug gan uh, organizētās noziedzības, gan kibernoziedzības un terorists nopietnā draudi. Tādēļ Eiropas Savienībai arī savi instrumenti ir jāpiemēro šiem jauniem draudiem. Teroristi nestāv uz vietas, viņi attīstās, tas jādara arī mums. Un tas, kas eh, tika izmantots pirms pieciem gadiem, eh, varētu tikt modernizēts. Piemēram, mūsu uh, darbs, lai uh, cīnītos pret radikalizāciju. Šajā jomā mums ir darba pilnas rokas uh, jau kopš 2011. gada, lai varētu uzreiz jau apzināt tos cilvēkus mūsu sabiedrībā, kas varētu radikalizēties, kur pastāv šāds risks. Un mēs arī esam da, domājuši, ko var darīt tiešsaistē šajā jomā. Ir jābūt eh, vairāk eh, instrumentiem, lai cīnītos pret eh, radikalizāciju dalību valstīs. Esmu tādēļ arī priecīgs, ka tiek veidota jauna augsta līmeņa pret radikalizācijas ekspertu grupa, kas pirmdien tiksies pirmo reizi, lai skatītos, kā reaģēt, kā cīnīties pret šo tik ātro radikalizāciju, ko pieredzam mūsu sabiedrībā. Uh, Uh, grupa domās, kā labāk sadarboties dalību valstu līmenī, lai visi kopīgiem spēkiem mēs efektīvāk pret to varētu cīnīties gan tiešsaistē, gan arī ārpus interneta vides. Es esmu uh, noraizējies par uh, šo terorisma propagandu, kas bieži vien ir vērojama internetā, tika pieprasīts, lai šāda informācija tiktu dzēsta no interneta, lai tai nevarētu tik viegli piekļūt, tādā veidā aizsargājot e, mūsu pilsoņus, interneta izmantotājus, ir panākts zināms progress, bet, protams, mums vēl ir ļoti daudz darāmā un jūlijā. Mē, mēs sagatavojām rīcības plānu, lai cīnītos pret uh, tiešsaistes propagandas izplatību. Mēs vēlamies sadarboties arī ar nozari, bet, protams, ir arī padomē jāpieņem lēmums, ir jādara vairāk šajā jomā. Mums arī ir jāpārskata sava likumdošana, vai tā joprojām uh, atbilst jaunajām prasībām, runājot par uh, krāpniecību, par neskaidrs naudas norēķiniem. Mums ir jābūt pietiekami labiem, moderniem instrumentiem, lai cīnītos pret jaunajiem izaicinājumiem. Tālāk arī kritiskās infrastruktūras. Eh, mūsu rīcībā esošie instrumenti attiecas tikai uz transporta un enerģētikas sektoriem, bet tagad eh, šajos apstākļos mums ir jādiskutē ar iesaistītajām pusēm un dalību valstīm, vai ar šiem instrumentiem pietiek, vai tomēr tie būtu jāmodernizē. Tāds bija mūsu izvērtējums. Esmu gandarīts uh, ar to. Paldies, ka jūs arī mūs mudinājāt to darīt. Un galu galā uzskatu, ka mēs esam panākuši progresu, bet joprojām ir darba pilnas rokas. Tie, kas vēlas mums nodarīt uh, gauži, viņi attīstās, viņi kļūst aizvien rafinētāki. Mums ir jātīstās arī. Mēs nedrīkstam uh, pieļaut viņu ļaunos darbus, mums ir jāpārlauž uh, viņu tīkli, jāizposta tie pirms viņi paspēja mums uzbrukt. Uh, tas ir mūsu sarunas sākums. Es vēlos šīs sarunas, protams, turpināt. Tad, kad jūs būsiet iepazinušies ar šo izvērtējumu, varēš, varēsiet paši izdarīt savus secinājumus. Uh, par to tiks diskutēts dalību valstīs, aģentūrās un arī citviet. Mēs vēlamies dzirdēt, ko jūs par to domājat, jo tikai tad mēs tā labi varēsim izvērtēt visu šo problemātiku. Paldies! Much, uh, Liels paldies, komisār kungs, un tagad uh, vārds deputātiem sāksim ar uh, koordinātoriem un daži. Uh, dažiem aizlietotājiem, kas aizstāja komentāru. Tātad Dēls Demera kungs uh, uzstājas Mecols kundzes vārtā, un kolēģi lūdzu nepārsniedziet divas minūtes, jo mums jāpabeidz punktu izskatīšanu līdz 10.15. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs. Es iepazinos ar komisijas paziņojumu un uh, tur bija tiešām interesanti citi komentāri iekļauti. Un Eiropas Tautas partijas grupas vārdā es gribu uh, paust uh, šādu reakciju. Runājot par uh, drošības jautājumiem, uh, realitāte ir tāda, ka nevar būt uh, absolūti nodrošināta uh, drošība, kā tas ir lēmts uh, pirms 20 gadiem Barcelonā un uh, Somijā, protams, uh, es pilnībā piekrītu jūsu analīzei par situāciju un mūsuprāt ir svarīgi rosināt dalību valstis pareizi īstenot spēkā esošos tiesību aktus. Tas ir ļoti būtiski pēc 2014. gada notikumiem ir jāpārskata pašreizējie tiesību akti un tie jāaktualizē. Viens no drošības jomas pamat eh, pīlāriem ir sistēmas sadarbspēja. Gribētu jautāt komisijai, kādi sagatavošanās pasākumi eh, tiek veikti omnibūs priešlikumam par sadarbspēju. Eh, ir paredzēts to eh, iesniegt šā gada decembrī, un aģentūrām tur eh, būs ļoti būtiska loma, kā varēsim to īstenot. Tālākā komisija ir paredzējuši uzlabot sadarbību starp aģentūrām. Tas ir skaidri norādīts šajā paziņojumā. Tālāk finansējums. Noziedzības apkarošanas un uh, Eh, krīzes eh, fondi ir jānovirza ciņā pret terorismu. Šodien ir svarīga diena Eiropolam Hīgā, Hāgā. Tieši šobrīd notiek um, dalību valstu policijas dienestu sanāksme. Un likumdošanas jomā ir svarīgi virzīties uz priekšu ātri, ātri pieņemt tiesību aktus, tos ātri transponēt un īstenot. Ir eh, Eiropas parlamentā īpaši tiks eh, drīz izveidota īpaša terorisma apkarošanas komiteja, un eh, tas mums palīdzēs izvērtēt, vai veiktie pasākumi ir pietiekami, lai cīnītos pret terorismu un mazinātu apdraudējumu. Protams, nāk saskarties arī ar gluži praktiskiem šķēršļiem Un uh, ir nepieciešams arī um, tādas idejas uh, juridiskā jomā, kas palīdzētu mums strādāt labāk. Mums ir uh, jāvērš pret radikalizāciju, jāsarauj saiknes starp terorismu un organizēto noziedzību, jāno, jācērš, jācenšas cīnīties arī pret pārobežu noziedzību un kibernoziedzību, jāuzlabo informācijas apmaiņa un jānodrošina. Uh, datu bāžu savietojamība. Ir e, jācīnās pret ieroču tirzniecību un prekursoru tirzniecību un jāsadarbojas arī ar trešajām valstīm. Mēs atbalstām komisijas uh, minētās prioritātes šajā ziņojumā. Sibels kundze, S&D. Paldies eh, komisāram par to, ka jūs sniedzāt mums pārskatu par šo ziņojumu. Eh, labās ziņas mums visiem šajā ziņojumā, tā skatā mūsu pilsoņiem, ir tādas, ka nav konstatēti lieli robi likumdošanā. No otras puses jūs skaidri norādījāt, ka nepieciešams labāk īstenot uh, spēkā esošos tiesību aktus, uh, un ka ir varbūt jā. Uh, izdara arī precīzi grozījumi veiktajos pasākumos. Un ļoti labi, ka jūs eh, esat veikuši šo analīzi. Es vēlos pievērsties trim punktiem un nāk lajā ar personisku paziņojumu par uh, tiesisko kontroli, ko veic uh, Eiropas Savienības tiesa. Šeit es redzu zināmas trūkums. Uh, Attiecībā uz direktīvu par datu uzglabāšanu tiesā atzina, ka tas, uh, uh, ka tas neatbilst mūsu uh, tiesību normām, tātad šis Eiropas tiesību akts tika um, atcelts, bet e, nacionālā līmenī tiesību akti, kas balstījās uz šo tiesību aktu, joprojām ir spēkā. Tātad šeit ir uh, zināmā mērā šī tiesas kontrola neefektīva. Otrakārt, jūs runājat ziņojumā par ierobežoto rīcības spēju nacionālā līmenī, par resursu un pieredzes apkopošanu. Vai jūs varētu paskaidrot, kādi ir iemesli, kādēļ šī rīcības spēja ir ierobežot dalību valstīs? Uh, vai dalību valstīm nav iespējams piešķirt lielākus resursus, vai pietrūks darbinieku, naudas, un vai to visu tiešām var kompensēt Eiropas līmenī. Vēl viens jautājums par elektroniskiem pierādījumiem. Šeit arī saskatu praktiskas problēmas pat, ja mēs soli pa soli Lim cenšamies harmonizēt šīs sistēmas, noteikumi dalību valstīs ir ļoti atšķirīgi. Vienā valstī tās ietilps krimināla tiesību jomā, citā civiltiesību jomā, vienā valstī drauda uh, cietumsots uz vienu vai diviem gadiem, citā valstī paredzēts cits sots. Un uh, ir uh, jādomā par to, kā nodrošināt piekļuvi elektroniskiem pierādījumiem, uh, Eh, pat tad, ja dalībvalstīs ir eh, spēkā atšķirīgas normas. Tālāk punkts par eh, terorismu apkarošanas īpašo komiteju un vēlos turpināt kolēģi, nu, pateikto par radikalizāciju. Jūs uh, savos paskaidrojumos jau minējāt, ka tā teroristu uh, darbības eh, veids Eiropas Savienībā ir ievērojami mainījies kopš pirmajiem teroristu uzbrukumiem. Nav tā, ka ir viena liela organizācija, kas uzbruk Eiropai, bet ir arvien vairāk tādu izolētu personu, kas eh, veic šos uzbrukumus un uh, Mums ir tiešām jāvēršas pret radikalizāciju, un mums priekšā ir liels darbs, darba apjoms. Paldies! Priekšsādātājs saka, es aicinu jūs nepārsniegt trīs minūtes, es jums neko nepārmetu, bet mums vienkārši ir ierobežots laiks. Tātad lūdzu nepārsniedziet trīs minūtes, bet vēlams pat būtu runāt divas minūtes. ECR grupas vārdā Ala Aho kungs uzstājas Stīvens kundzes vārdā. Paldies! Man ir viens jautājums. Kā jūs zinat, pirms pāris nedēļām Somijā notika teroristu uzbrukums. Ziemeļāfrikas terorists um, nogalināja divas personas un iegalina, no, ievainoja vēl astoņas. Par spīti tam, ka viņš Vācijā bija reģistrēts, viņš bija tiesāts par uh, vairākiem noziegumiem, bet šīs uh, informācija netika nodot Somijai. Somijā viņš tika uzskatīts par nepilngadīgo, patiesībā viņam bija 23 gadi. Vāras iestādes saņēma informāciju no citiem patvērumu meklētājiem par to, ka viņš ir džihādists, bet nekas netika darīts Tātad eh, problēma ir nevis tās, ka pietrūktu instrumentu vai likumdošanas, bet tas, ka dati informācija netiek izplatīta, un ja tā tiek saņemta, tā netiek izmantota. Vai uh, kaut kas ir paredzēts, lai radītu jaunus instrumentus un panāktu to, ka esošie instrumenti tiek efektīvāk izmantoti. Tagad Natālija Grīspēka, Alde grupas vārdā. Paldies priekšsēdātāji, paldies komisāru kungs. Es arī no savas puses gribētu uzteikt šā pētījuma prezentāciju, pat ja es pati nesmu spējusi ar to visu kopumā iepazīties, bet to es darīšu noteikti. Man daži īsi komentāri. Pirmkārt par iespējami ciešu sadarbību starp komisiju, parlamentu un dalību valstīm. Pateicos par šo dokumentu. Jūs varbūt zināt, ka arī mēs esam lūguši veikt pētījumu par to, cik uh, efektīvi darbojas uh, spēkā esošie tiesību akti un Eiropas uh, terorisma apkarošanas politika. Rezultātu saņēmām īs pirms vasaras atvaļinājumu, un mani pārsteidz tas, ka ir ļoti daudz uh, galaktiku. Tā tas uh, šajā uh, pētījumā ir teikts. Uh, tātad dažādu instrumentu kopums cīņai pret terorismu Eiropā, kā mēs visi varētu šādā kontekstā kopīgi strādāt, strādāt saskaņotāk un efektīvāk. Tāpat vairāk kārt jau ir uzsvērts, ka mēs varētu nodrošināt uh, efektīvu reakciju, ja mēs ciešāk sadarbojotos dalību valsts starpā, balstoties uz subsidiarietāti, jo dalība valstis noteiktās jomās uh, raugās uz savu kompetenču, cenšas aizsargāt savas kompetences, ir tīpaši cīņā pret terorismu. Tātad, kā mēs varētu uh, veidot Eiropā informācijas apmaiņas sistēmu drošības jomā. Jūs arī e, runājāt par līdzsvaru, tas mūsu komitejā ļoti būtisks, tātad panākt līdzsvaru starp pamattiesību ievērošanu un drošību no otras puses. Bet mēs e, tāpat laikā strādājam pie uh, daudzu tiesību aktu grozījumiem, tomēr nesam saņēmuši uh, ietekmes novērtējumu par šiem priekšlikumiem. Es gribētu jautāt, vai tiek analizēts, kā apstiprinātās normas, kas tiek steidzīgi pieņemtas, varētu ietekmēt tiesību situāciju. Nākamais jūsu pētījumā un priekšlikumos kā sārkāns pavadiens uh, vijas cauri tas, ka ir nepieciešams saskaņot to, ka darbi, dalību valstis izmanto noteiktus instrumentus un uh, kā tiek uh, datu bāzēs uh, ievadīta pilnīga informācija. Šobrīd tā nevienmēr ir. Uh, Tālāk par e, iekšējo drošību. Jūs norādījāt, ka ir svarīgi palīdzēt dalību valstīm īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus, ka ir nepieciešams e, paredzēt atbilstošus līdzekļus. Žerārs e, Deprē jau ir sagatavojis atbilstošus grozījumus uh, budžetām. Bet uh, Es zinu, ka finansējums noteiktās jomās ir samazināts par 40%, ko ir paredzēts darīt, lai situāciju uzlabotu. Tagad zaļo vārdā uzstājas Albrecht kungs, Džentīnī kundzes vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu teikt, ka mani priecē šis ziņojums. Tās apliecina, ka Eiropas Savienība ir uz pareizā ceļa, bet mums ir tomēr jānovērš trūkumi es arī uh, tām pievērsīšos. Tātad svarīgs jautājums ir uh, cīņa pret terorisma finansējumu, bet ir jānoskaidro arī, no kurienes tad nāk šī nauda, ko izmanto teroristi. Daudzos gadījumos šī nauda eh, nāk no um, Eiropas. Uh, mūsu uzņēmumi, piemēram, sadarbojas ar Saudārābiju, un to noteikti esat apsprieduši ar, ar kolēģiem komisijā. Tāpat finansējuma avots ir arī organizētā noziedzība. Protams, tā ir viena no prioritātēm cīņa pret terorismu, bet tā ir tikai eh, neliela daļa no visiem noziegumiem, kas tiek pastrādāt Eiropā. Eh, mums ir jācīnās arī pret organizēto noziedzību. Otrkārt, par nepilnīgu uh, Uh, tiesību aktu īstenošanu. Kā kolēģi jau, uh, kolēģi jau daudz ko ir pateikuši, es tikai gribēju piebilst, ka dažos gadījumos ir nepieciešams uh, atbalsts policijai, lai tie, tā varētu īstenot jaunos tiesību aktus, piemēram, kā īstenot Eiropas aizturēšanas rīkojumu. Un tāpat ir jāveicina arī uh, pārobežu izmeklēšanas eh, darbības. Mums ir tāpat jādomā par to, kas tad ir prioritāts. Mēs esam iztērējuši miljārdiem eiro, veidojot divas datu uzglabāšanas sistēmas. Daudzos gadījumos šie dati ir nenozīmīgi, un tāpat laikā, kā Halāha kungs norādīja, uh, vairumā gadījumu pieejamie dati pat netiek izmantot. Tādēļ mums būtu jāpiešķir lielāks finansējums tieši e, cilvēkiem, kuri strādā ar šiem datiem. Un es domāju, ka kopējās izmeklēšanas komandas Eurojust un Eiropolā ir labāk jāfinansē un tāpat aktīvāk jācīnās pret kibernoziedzību. Es domāju, ka Eiropas komisijai būtu jādomā arī par eh, to, eh, kā, piemēram, var izmantot pirms eh, tiesas aizturēšanu, cīnoties pret terorismu. Svarīgs jautājums ir pamat tiesību ievērošana. Es konstatēju, ka jūs ļoti nopietni attiecaties pret šiem jautājumiem. Komisija ir līgumu sargātāja un cīnoties pret terorismu joprojām ir jānodrošina tiesiskums. Un ja komisija nepilda tiesas lēmumus, tas nav pieņēmami. Piemēram, mm, tiesas lēmums par datu uzglabāšanu ir pieņemts decembrī, bet komisija vēl nav rīkojusies, kaut gan atbilstošie tiesību akti būtu jāgroza. Tāpat pē, e, pasažieru datu uh, regula un iebraukšanas, izbraukšanas. Uh, normas. Tā, šeit daudz kas nav sakārtots. Ja, teiksim, cilvēks ir izbraucis, tad viņa dati ir jāizdzēš, lai viņš netiktu iekļauts aizdomās turāmo personu sarakstā. Paldies! Kolēģi nāk jau zālē, lai piedalītos balsojumā, kurš ir paredzēts 10.15. un šajā kontekstā būs nulles iecietība. Es uzņemos atbildību par šādu politiku, bet es tiešām vēršos pie visiem runātājiem tagad nepārsniegt divas minūtes. Un uh, iepriekš jau pateicos uh, kolēģiem par noteikumu ievērošanu, un tagad FDD vārdā. Bergs kundze. Jā, ir tiešām ļoti žēl, ka pēc vasaras atvaļinājuma, ka ir jāpiemin nevis viena, bet divu teroristu uzbrukumu upuru Un tiešām eh, ir eh, briesmīgi, ka normāla eh, dzīve vairs nav iespējama. Nu, šķiet, ka esam diezgan apmierināti ar komisijas darbu drošības jautājumos, bet vai tā tas tiešām ir, ja mēs redzam, cik daudz bojā gājušo ir, cik daudz ir upuru un. Uh, Eh, ir tiešām jāstrādā pie tā, lai novērstu jebkādus eh, teroristu uzbrukumus. Protams, ir grūti uh, prognozēt teroristu uzbrukums, notiek uzbrukumi nevainīgiem cilvēkiem uz ielas, piemēram, ar nazi vai ar krāvas auto, un to, protams, nevar paredzēt. Un Tā ir, eh, tas ir jaunas rīcības veids. Briselē eh, šā, šos terroraktus bija organizējis vesels teroristu grupējums, bet šeit eh, tās ir atsevišķas personas, kuras uh, rīko šādus uzbrukumus. Un 15. Uh, martā šajā gadā pieņemta direktīva tiek atzīts par kriminālu noziegumu teroristu uzbrukumu rīkošana, un tas viss ir tagad jāīsteno dalību valstī un par informācijas apmaiņu. Uh, Tāpat, ja Eiropas terorisma apkarošanas tīkls tiešām analizētu visu situāciju par radikalizētām personām, tas tiešām būtu svarīgi pastiprināt sodus, lai atturētu no turpmākiem teroristu uzbrukumiem. Who is, it starts with Mrs. Hallmeyer, Mrs. Chinichi, Mr. Dupre, Mrs. Gomez, Mrs. Chikengi. Nolasīšu sarakstu all colleagues for two minutes, please. I'd be really grateful. Maximum of two minutes, please. Maksimums divas minūtes. Sāksim ar Holmējers kundzi. Paldies, priekšsarētāji. Godātie kolēģi, komisāra kungs, jūs runājāt par kopējām izmeklēšanas komandām un sacījāt, ka jūs cenšaties palīdzēt dalību valstīm nonākt attiecīgajā līmenī. Nu, man, atklāt sakot, ir tieši pretēji pieredze. Viņi sūdzas par lielo birokrātijas līmeni, entās veidlaps, kas jāizpilda, tehnokrātiska pieeja, kas cilvēkiem, kuriem jau tā ir daudz darba ikdienā, rada vēl papildus darbu. Vai nevajadzētu no mūsu puses radīt atvieglojumus? um, atvieglot veidu, kā piekļūt šiem līdzekļiem un vienkāršot procedūras, lai e, tā būtu izmantojama pārobežu kontekstā tām valstīm, kas labprāt sadarbojas. Un otrs jautājums - non-cash payments, tad maksājumi, kas nav skaidrā naudā. 100% no um, tiem, kas piedalījās eh, pasākumā, kur tika apspriests eh, šis jautājums, izteicās, ka viņi ir pret eh, atteikšanos no skaidras naudas vispār. Es arī nebūtu sajūsmā iepirkties tikai un vienīgi ar kredītkartēm vien. Tik daudz, kas tiek runāts par šo jautājumu, rada arī baumas mēdījos un kā tur īsti ir. Paldies Činičī kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, ka ieradāties šodien un paldies par jūsu prezentāciju. Tas viss jau ir labi, ko jūs sacījāt, bet daudz kas vēl ir jādara. Lai apkarotu jaunos noziedzības veids, ar kurām saskars mūsu valstis. Ļoti nepieciešama informācijas apmaiņa. Lai informācijas sistēma darbotos efektīvi, mums ir jānodrošina, ka pieejamiem datiem ir nepieciešamā kvalitāte un reaģēšanai ir jānotiek pietiekami ātri lai varētu izmantot šos datus. Un ir dalība valstis, kuram ir problēmas, jo viņiem ir grūti ievadīt datus konkrētajās datubāzēs un izmantot datus no viņām. Jautājums, vai ir kaut kas, ko varētu darīt, lai varētu palīdzēt viņiem eh, šīm dalību valstīm ar aprīkojumu vai apmācībām. Par kopējām izmeklēšanas komandām Manuprāt, vajadzētu kopīgas apmācības organizēt, lai instruktori varētu apmainīties ar informāciju, lai viss notiktu vienoti. Lai visi varētu gūt labumu no pieredzes. Marginalizācija to veicina tiešsaistē propaganda, vai nebūtu pienācis laiks meklēt savienības veidošanas iespējas, alianses tad cīņai ar radikalizāciju, iesaistot citas puses, lai mēs visi virzītos vienā virzienā. Jā, es atvainojos, ka man ir, ir ierobežo laiks Duprēkungs. Uh, merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kungs. Manā rīcībā esošajās divās minūtēs izteikšos telegrāfa stilā. Jūs dokumentā runājat par Eiropas aģentūru centrālo lomu, par uh, pievienoto vērtību, ko dod Eiropas līmeņa politika. Mēs esam izveidojuši Eiropolu. SIS sistēmas reformas ietvaros nav paredzēts, ka ja kāds paziņojums tiek iekļauts sistēmā, tas tiek automātiski paziņots citām valstīm. Tāpat, teiksim, ja robežu šķēršo kāda persona, kura ir meklēšanā, šī informācija tiks paziņota tikai valstī, kura šo ziņojumu ir iesniegus, nevis Eiropolam un līdz ar to netiek uh, nodota informācija, kas uh, palīdz uh, apvienot šos centienus, un tādēļ mēs esam paredzējuši iekļaut šādu grozījumu SIS reformā. Tāpat vēlos pievērst jūsu uzmanību uh, tādam delikātam jautājumam par drošības elementu harmonizāciju personas uh, dokumentos. Mēs zinām, ka teroristi izmanto dažādus personas dokumentus un viltotus dokumentus. Vai jūs varētu mūs informēt par to, ko domā par šiem jautājumiem komisija? Vēl viens, vēl delikātāks jautājums. Jūs, viens no jūsu kolēģiem, kurš mūs uzrunāja pirmdien, aicināja izveidot Eiropas izlūk sistēmu vai varat apstiprināt, ka jūs par to diskutējat komisijā, kā tiek izvērtēti šādi priekšlikumi, un eh, vai mēs tuvākā laikā saņemsim konkrētus priekšlikumus. Nu, paldies, manas divas minūtes ir beigušās. Jā, paldies, ka pieturēties pie atvēlētā laika. Gomešs kundze nākamā lūdzu komisāra kungs, esmu jau citā kontekstā uzdevuši šo jautājumu, bet joprojām neesmu at, saņēmusi nekādu skaidru atbildi, bet tas ir ļoti svarīgi. Par to, kas notika Spānijā ar teroristu uzbrukumu Barcelonā, kur tiek runāts par to, ka Katalonijas policija nevarēja piekļūt Eiropola datubāzēm. Es nepieņemu to, ko sa saka daži, ka reģionāla policijai nav tāda iespēja. Mēs cīnījāmies par atbilstošu informācijas apmaiņu valstīs, Eiropas līmenī un reģionāla līmenī. Pirms divām dienām komisārs Moskovisī runāja par PVN karuseļa schēmām, kas ļauj teroristu tīkliem kā Al-Qaida saņemt lielus līdzekļus, izmantojot sistēmu, kas izriet no tā, ka dalību valstis nav reformējušas PVN mums vajadzētu būt vairāk iesaistītiem eh, naudas atmazgāšanas procedūrās, jo šobrīd dalību valstis ļauj teroristiem saņemt finansējumu. Un tur nav runa par eh, priekšapmaksas kartēm, PVN krāpniecības schēmās, runa ir par 5 miljārdiem eiro gadā. Pavisam īsi, lūdzu, Dievs Demerkungs. es vēlējos informēt Anu par kaut ko. Jūs maldāties. Izlasiet Eiropola regulas 77.8 pāntu. 7. un 8. pāntu Eiropola regulā. 7. ir runa par nacionālajām vienībām Eiropola astotajā par Katalonijas, eh, eh, par eh, zemākā administratīvā līmeņa policiju. Es varu apliecināt, ka Katalonijas policija ir piekļuve Eiropola datubāzē. Paldies, kolēģi! Cecīla Kienge un Hermenes Beserel kundze. Minūti lūdzu. Cecīla minūte. Mums beidzas laiks. Lūdzu. Jā, jā paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Šeit bija tehniska problēma ar Duprē kunga uh, E, mikrofonu, kurš arī ir paralēli ieslēgts, un tas rada traucējums un grūtības saprast. Rūpīgi klausījos komisāra analīzi, ir tāds pozitīvs, piesardzīgs optimisms, ja es pareizi saprotu, bet jāpaliek arī realistiski noskaņotiem. Jūs sacījāt, ka Nicā būs tikšanās ar mēriem. Skaidrs, ka ir nepieciešams iesaistīt visas puses. Jāsāk ir no zemākā vietējā līmeņa. Mums ir spēkā preventīvā politika, informācijas apmaiņas politika, bet ir svarīga, svarīgi īstenot šo politiku, tā skaitā vietējā līmenī. Un tad ir jāpielāgojas arī vietējām līmenim. Tādēļ šī sanāksme ir ļoti svarīga. Diskusijā man pietrūka jautājuma par sadarbību ar trešajām valstīm, jo galu galā radikalizācija bieži vien notiek tieši trešajās valstīs. Tāpēc sadarbību šai jomā es uzskatu par ļoti svarīgu ir ne, tas aspekts ir svarīgi gan radikalizācijas apkarošanā, gan deradikalizācijā. Tādējādi priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, aicinot beigt uzstāšanos. Un pēdējā runātāja. Jimenez Berserīl kundze. Es runāšu spāņu valodā lielākā problēma ir tāda, ka teroristi rīkojas daudz ātrāk nekā mēs. Mums ir jāapspriež tiesību aktu projekti, jāpieņem tie, arī ar informāciju apmaiņu notiek lēni. No Barcelonas uzbrukuma mēs mācījāmies, ka ir jauna stratēģija, tāda kā atgriešanās nākotne. Internets ir bijis svarīgs, bet tagad Šajā konkrētajā uzbrukumā tas nebija tik svarīgs. Un šajā gadījumā šie cilvēki īsti nebija radikalizēti. Tie bija jaunieši, ļoti labi integrējušies, un viņus nepamanīja, nekonstatēja, ka, ka viņi būtu radikalizēti. Izlūkdatu apstrādei, analīzei bija milzīga loma. Katalonijas policija nepiešķīra pienācīgu nozīmi saņemtai informācijai, izlēma nerīkoties. Nu, tur es varētu daudz ko teikt vēl par šo uzbrukumu, bet eh, laiks ļoti ierobežots. Rahoj kungs, eh, Spānijas premjerministrs, piedalījās sanāksmē ar Makronu kungu, Žitulonī kungu, Merkels kundzi runāja par to, ka ir jāstiprina cietušo tiesības terorismu uzbrukumos. Es domāju, ka ir pēdējais brīdis eh, nu, nonākt pie tāda leģislatīva instrumenta, kas aizstāvētu cietušos visā Eiropā, jo šobrīd tā nav. Komisāra kungs, lūdzu, iesaistieties, palīdziet mums to virzīt uz priekšu. Jā, skaidrs, ka visi vēlētos vēl izteikties šajās debatēs, bet, diemžēl, mums ir ļoti saspringta darba kārtība un tik svarīga debata bija eh, jāiekļauj ja tik īsā laikā. Es atvainojos visiem kolēģiem, ka tā tas bija. Aicinu jūs izrādīt pacietību, eh, gaidot balsošanu un dosim iespēju komisāram atbildēt. Lūdzu! Paldies par iesaistīšanos. Protams, ka es nevarēšu atbildēt detalizēt uz visiem jautājumiem, bet mēs noteikti sazināsimies ar personām, kas uzdeva jautājumus, lai detalizētāk atbildētu. Es esmu gatavs ierasties vēl. Man prieks par iesaistīšanos šajos jautājumos. Kāds teica, ka esmu piesardzīgi optimistisks. Es ceru, ka kopā mēs esam realistiski. Vasarā notika vesela virkne ar uzbrukumiem, bez jau pieminētajiem Spānijā un Somijā bija arī citi, kas tikai apliecina to, ka terorisma draudi joprojām ir jūtami. Mums nevajadzētu sev muļķot. Mums neizdosies pilnībā izslēgt jebkādus terorisma draudus vai uh, kiberdrošības draudus vai organizētas noziedzības draudus, bet mēs varam darīt visu, lai apgrūtinātu šādiem noziedzniekiem iespēju īstenot šos draudus. To mums arī vajadzētu darīt. Par pašiem uzbrukumiem man ir jāsaka, ka mēs paužam solidaritāti visiem cietušajiem, jā, cietušo tiesības ir jāstiprina. Vakar biju Somijā, tikos ar ministriem, runājam par to, ko viņi ir mācījušies no uzbrukuma. Es zinu, ka līdzīga diskusija notiek arī Spānijā. Eiropola bija iesaistīti pēc uzbrukumiem Spānijā un pēc uzbrukuma Turku. Mēs strādājam ar varas iestādēm un, cik es saprotu, tiks sniegt informācija, kas iestādēm bija noderīga. Mēs saskaramies ar izaicinājumu tieši īstenošanas jomā. Tātad, kā panākt labāko rezultātu no tā, kas mums jau ir. Jūs to pamanīsiet, ka tas ir ka tāds kopējs eh, pavadiens, kas iet cauri daudzām lietām. Mēs eh, nesāksim visu laiku jaunas lietas, bet centīsimies uh, panākt, ka uzlabojas īstenošana un ka tas viss darbojas efektīvi. Tas attiecas arī uz mani saistībā ar informāciju, apmaiņu ar informāciju, tāpat arī citām jomām. Pirmā lieta, kas mums ir jāizdara, ir jāpanāk labākais rezultāts no tā, kas mums ir. Informācija ir jābūt precīzai, apmaiņai ar to jānotiek savlaicīgi un informācijai jābūt pieejamai cilvēkiem, kas to izmanto tā teikt, frontes eh, priekšējās līnijās eh, saulaicīgi. Ilgtermiņā, skatoties uz iespējamām jaunām struktūrām Eiropas līmenī, nu, mēs varam par to turpināt diskutēt, bet man problēma ir tāda, ka teroristi un arī citi negaida, kamēr mēs pārskatīsim līgumus, pabeigsim konstitucionālas diskusijas Vācijā, uh, Viņi negaidīs, kas notiks ar jaunajiem grozījumiem likumdošanā Somijā, kas pat ja tiks īstenoti, tomēr būs zināms izaicinājums dažām idejām. Mums jākoncentrēs vairāk uz to, ko mēs varam paveikt šobrīd, un to mēs varētu ar jūsu palīdzību izdarīt. Jā, ir nepieciešams praktisks atbalsts, finansējums, mums ir jāskatās, kā mēs izmantojam uh, šos tīklus, izglītības, atbalsta un kā finansējums tiek sadalīts. Šīs debats būtu jāturpina. Paskaroties statistiku, drošības fonda izmantošana nenotiek nemaz tik raiti, un tā ir problēma. Mēs zinām, ka ir problēmas, kuras jārisina īstenojot pasākums, kuram vajadzīga finansējums. Mums ir jāatrod veidi, kā padarīt elastīgāk šis izmantošanas noteikums finansējumam. Par pasažieru datu reģistru mums ir, pat atrodot līdzekļus, ir jāvirza šos līdzekļus caur nacionālajiem kanāliem. Bieži vien valsts, kuram nepieciešama visvairāk palīdzību, viņiem varbūt nav tas lielākais nacionālais piešķīrums. Arī tur jāpapēc situācija. par darba kārtību nākotnē. Tur es centīšos arī individuāli jums atbildēt. Cerams, ka mēs varēsim atrast kopīgs, kopīgas prioritātes darbam nākotnē, un mans ierosinājums būtu bez īstenošanas visos iespējamos aspektos, kurus jūs pieminējat, mums nepieciešams ir jāpalielina centieni apturēt radikalizāciju, mums ir arī labāk jāspēj cīnīties ar radikalizāciju. Un no jauna jāpaskatās uz terorismu finansēšanas iespējām un šo iespēju apkarošanu. Jo, kā jau tika norādīts, finansējums tomēr nonāk teroristiem, pat tādiem uzbrukumiem, kur it kā nav vajadzīgi liela līdzekļi, un mums ir jāatrod iespēja to apturēt. Tāpat ir jāapzinās, kā notiek izmaiņas terorismu finansējumā. Daļa nāk no Eiropas tepat, citi finansējuma avoti ir ārpus Eiropas, tā kā mēs zinām, ka cilvēki no Irākas un Sīrijas, Islam valsts, cenšas tikt prom no turienes, un tas rada risku jaunu līdzekļu nonākšanai Eiropā. Un mums tas ir jāapzinas, jāskatās, ko mēs varam darīt. Tāpat ir jāuzlabo darbs pie publisko vietu aizsardzības, jo redzējām, kā ir notikuši jauni uh, uzbrukumi. Es nesagaidu, ka tādi nākotnē vairs e, nebūtu iespējami. Līdz ar to mums gan pilsētu, reģionu līmenī, arī nacionālā un Eiropas līmenī jāskarās, e, ko mēs varam darīt, lai aizsargātu mūsu iedzīvotājs viņu ikdienas dzīvē publiskajās vietās. Paldies! Kā jau sacīju, paldies, ka aicinājāt mani, tas, manuprāt, bija noderīgi, un mums ir jāturpina šīs diskusijas. Paldies, komisārkungs! Es zinu, ka jūs būtu gribējis atbildēt arī uz specifiskākiem jautājumiem, bet mums nav vairāk laika. Un tas bija drošības dialogs vēl paredzēts līdz gada beigām. Un noteikti arī īpašajā komitejā, kas tiks izveidot drīz. Kolēģi, īsts pārtraukums uz dažām sekundēm pirms sākt balsošanu.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 Colleagues, if you take your seats, we'll begin the... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, lai varam sākt balsošanu. So we have the draft opinion on legitimate... Tātad likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargāt trauksmes cēlājs, kas atklājot uzņēmumu un publisku iestāžu konfidenciālu informāciju, darbojas sabiedrības interesēs. Maite Pagazauru Tundo Ruiz ir referente. Sākam ar 19 grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts, neskatoties uz manu rīcību. Astoties kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. Trešais, saka priekšsēdētājs. 64. labos jau priekšsēdētājs, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. Sākam balsot. 75. tagad bija īsti. 75. jā, jā. Joprojām balsojam. Vai šoreiz es nobalsotu pareizi? Beidzam balsot. Pieņemts. 76. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 4. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un gala balsojums, personāla balsojums, tas ir sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 32 pār 5 pret 12 atturas. Apsveicam Pakazurutundo Ruijas kundzi. change that? You just I changed the, the topic. Colleagues, if we just pause for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 Colleagues, um, if you're ready, we can begin on the uh, point six, if everyone is... Dargie kolēģi, ja visi ir gatavi, mēs varam ķerties pie sastā darba kārtības punkta. Ja kāds klausās manos vārdos, kolēģi Natālija, pirms dodaties prom no zāles, gribēju tikai kolēģiem atvainoties. Pēdējais darba kārtības punkts mums bija vēl pēdējā brīdī jāiekļauj programmā, nu, burtiski dažu minūšu laikā mums nācās pieņemt to um, lēmumu un kolēģiem vajadzēja tik. Uh, īsi tādēļ arī izteikties, bet uh, komisāra kungs varēja ierasties tikai šajā laika sprīdī, tādēļ mēs nevarējām tur neko vairs mainīt. Es gribēju atvainoties kolēģiem, ka nedēvu viņiem vārdus ilgāku laiku. Bet tas pēdējā brīdī burtiski tika ieplānots. From, uh, Pateicos jums par izpratni un pacietību. Tagad uh, sastais darba kārtības punkts uh, - komisijas prezentācija par legālo ietvaru ES Līsa aģentūrai. Makovējas kundze ir referente. So Hel thank you. So Helga, Helga um, Stevens will be replacing... Helga Stevens uh, šodien aizstāja Mākovejas kundzi. Uh, regula par Līsa izveidošanu tika uh, pieņemta 2011. gadā. Šī aģentūra ir atbildīga par otrā līmeņa SIS un Juradak izveidi un pārvaldu centrālā līmenī. Es došu vārdu komisijai, lai tā pastāsta par šiem priekšlikumiem. Pēc tam arī uzstāsies Helga Stīvensa, kas šodien aizstāja Makovejas kundzi, kā arī uh, ēnu referenti un citi kolēģi, kas vēlas runāt. Kurš ir ieradies šo no komisijas? Matais Oils no komisijas. Lūdzu, jums desmit minūtes. Thank you very much, uh, Mr. Mr. Chairman. Um, Before I start to present the proposal. Paldies, priekšsēdētāji kungs, pirms uh, detalizēti stāstīt par šo priekšlikumu. Uh, gribēju atgādināt um, diskusijas, kas notika pirmdien komitejā ar Avramopulus kungu, un viņš teica, ka ES līsa ir viens no galvenajiem garantiem, kas var ļaut darboties šīm sistēmām nevainojam Eiropas Savienībā, un ES līsa arī daudz dara, lai šīs sistēmas būtu sadarbspējīgas. spējīgas. Tas, eh, ka eh, šīs aģentūras darbinieki piedalās augsta līmeņa ekspertu grupās, eh, kas spriež par sadarbspēju tikai pašsaprotami, un Līsa turpinās arī darīt ļoti daudz, lai šīs sistēmas būtu sadarbspējīgas. Tagad precīzāk par uh, jaunajām ES līsas pilnvarām eh, par šo priekšlikumu, ko eh, komisija izstrādāja, mm, precīzāk sakot, lika priekšā 29. jūnijā. Gribēju jau pašā sākumā uzsvērt, ka šis priekšlikums godīgi sakot nav nokritis no uh, zila gaisa. Uh, tur tiek ņemti vērā vairāki legāli un politiski avoti. Pirmām kārtām priekšlikums ņem vērā 2015. gada uh, izvērtējuma ieteikumus, apkopoju, kas ir apkopots 29. jūnija komisijas ziņojumā. Aģentūrai saskaņā ar ieteikumiem tiks piešķirtas uh, jaunas atbildības jomas pirmām kārtām. Uh, saziņas infrastruktūras pārnese tiks eh, pā, eh, nodota tālāk ES lisai, tas attiecas uz budžeta pieņemšanu, kā arī uh, darbinieku līgumu slēgšanu un tā tālāk. Un priekšlikumā ir arī konkrēts pants, pateicoties kuram ir iespējams izveidot uh, sadarbības ietvaru, lai Līsa varētu vienkāršāk sadarboties ar citām ES aģentūrām. Līsa tāpat varēs teikt pilotu projektus, un tai būs plašāka atbildība attiecībā uz statistiku un datu kvalitātes ziņojumiem. Otram kārtām, tas ir ļoti svarīgi, uh, priekšlikumā ir uh, noteikts, ka ESLISA uh, e, izmantos jaunas sistēmas, iebraukšanas, izbraukšanas sistēmu, ETS un Eiropas um, krimināla reģistru informācijas sistēmu, uh, kas attiec uz trešo valstu pilsoņiem, jeb ECRIS. Uh, abi līdz likumdevēji tagad um, diskutē par šiem priekšlikumiem un. Uh, informācijas sistēmu pārvaldība vienā struktūrā patiešām būtu uh, ļoti uh, labs solis, izmantojot sinerģijas, runājot par visis un Eurodac. Ņemot vērā jauno sistēmu uh, un gūto pieredzi šo sistēmu pārvaldībā, mēs varēsim to attiecināt arī uz jaunajām sistēmām. Trešām kārtām priekšlikumā tiek eh, piedāvāts uh, turpināt darbu, ņemot vērā um, eh, augstu līmeņu sadarbspējas darba grupas uh, ieteikumus par uh, sistēmas uzlabošanu. Pateicoties jaunam pantam, Līsa varēs turpināt spēlēt savu uh, pārliecinošo lomu uh, sadarbspējas labā. paturot prātā arī uh, likumdošanas instrumentus, ko komisija ir gatava izstrādāt un likt priekšā jau šī gada laikā. Tiek domāts arī par tehniskiem risinājumiem, uh, lai dalību valstis labāk varētu visus šos aspektus īstenot, transponēt savā likumdošanā. Uh, strādājot pie centralizētām sistēmām. Jā, tas, ko es pateicu, tas izklausās ļoti sarežģīti. Tas pārsvarā gan attiecas uz PDR, uz personas datu reģistriem, un aģentūra tāpat arī būs atbildīgāka par uh, piedāvāto datu kvalitāti, būs izmantoti datu kvalitātes mehānismi, kas garantēs, ka ap nopalamu vai nepilnīgu datu eh, parādīšanās tiks automātiski identificēta un dalību valstis līdz ar to varēs arī datus pārbaudīt un eh, spēt nepieciešamos soļus. Ceturtām kārtām tiek ņemti vērā arī aģentūras valdes ieteikumi. Līsa būs arī plašāks pilnvars attiecībā uz uh, izpēti, lai varētu labāk īstenot izpētes un inovāciju programmu, paturot prātā arī biometriskos datus un um, liels jaudas IT sistēmas. Es tikai gribēju pateikt, ka šīs pilnvaras neatieksies uz izpētes projektu īstenošanu. Nē, tas nozīmē tikai to, ka Līsa varēs iesaistīties sākuma posmā, eh, dažādās diskusijās, domājot arī par projekta eh, izveidi. Uh, aģentūra ir sadalīta pa vairākām valstīm. Strāsbūrā, Tallinā tā atrodas vairākas struktūras, un šī uzbūve netiks mainīta. Un tagad daļa no mehānismiem darbojas tikai tad, ja sistēmā ir reģistrētas kļūmes, bet ir jādomā arī par aktīvu centrālās vienības darbu Strasbūrā un uh, šīs rezervas vienības darbu eh, Sankt Johanā. Ņemot vērā parlamenta padomas un komisijas paziņojumu 2012. Eh, gada jūlijā par aģentūru centralizētu darbību un arī finanšu regulas, priekšlikums paredz mainīt vairākus parametrus. Tikai divi piemēri. Es līsu tagad eh, tās darbību izvērtēs ik pa pieciem gadiem, četru gadu posma vietā un valdes locekļu mandātu varēs pagarināt. Līdz šim tādu iespēju nebija. Sestkārt, aģentūra atskaitīsies dalību valstīm un komisijai, tai vajadzēs sniegt e, ieteikums dalību valstīm, kā labāk uh, sasaistīt savas sistēmas ar centrālajām sistēmām, un tā arī palīdzēs dalību valstīm, ja tas būs nepieciešams, ņemot vērā, piemēram, šo bēgļu krīzi Grieķijā. Aģentūra varēs arī konsultēt komisiju par tehniskiem jautājumiem, ņemot vērā jau esošās un jaunās sistēmas priekšsēdētāju kungs pirms beigt savu uzstāšanos gribēju pievērsties arī resursu jautājumam, kas nav maz svarīgs, ņemot vērā paredzētos līdzekļus, aģentūra varēs uh, strādāt labāk, tai būs vairāk resursu no 2018. un 2020. gadam. Tagad uh, visi skaidri, ko pieminēšu, attieksies uz šiem diviem gadiem. Uh, 78,3 miljoni vismaz tiks paredzēta aģentūrai šo divu gadu laikā. Liela lauvas tiesa no šīs summas vairāk kā 56,7 miljoni eiro e, nebūs jauna nauda. Tā nāks no budžeta uh, nodaļām, kas paredzēts vis un sis. Tātad tā tiks pārnest no šīm budžeta pozīcijām. 12 miljoni būs paredzēti pētījumiem, 8,7 trīs gadu laikā papildus uh, darbiniekiem. Lūdzu, paturiet prātā, ka Līsa uh, jaunie līdzekļi nāks no šī priekšlikuma, bet netiek domāts par pilnīgi jaunām sistēmām un budžeta pozīcijām. Tas viss jau ir paredzēts jau esošajā likumdošanas priekšlikumā un skaitļi šeit arī ir atzīmēti. Runājot par darbiniekiem, tiks pieņemti darbā vēl papildus 52 cilvēki arī šajā pašā laika posmā, lai tiktu galā ar palielināto slogu. Tagad eh, par nākotni. Grafiks, ko ir paredzējusi prezidentūra, ir ieplānojis eh, lēmumu pieņemšanu decembrī, un mēs cerētu, ka Eiropas uh, parlaments varēs arī uh, izpildīt šos ambiciozos uzdevumus, lai trialogu varētu uzsākt jau 2017. gadā, pieņemot uh, juridisko pamatu nākamajā gadā. Uh, Un es gribēju arī pateikt, kādēļ tas ir tik svarīgi atbilst šiem termiņiem. Jāsaka, ka tādā veidā, ja viss tiks pieņemts laicīgi, tad Līsa varēs pietiekami labi veikt savu darbu šajā sadarbspējas jomā. Paldies, Elkungs, par jūsu prezentāciju, un kā jau teicu, Makovejs kundze šodien aizstāja Stīvensas kundze, un Makovejs kundze bija referente. Stīvens kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. No nu, dienas šodien aizstāvi parlamenta deputāti Matkoveju, kas nevarēja šodien darbā ierasties. Es atvainojos viņas vietā un pirmām kārtām vēlējos pateikties komisijas pārstāvim par šo paskaidrojumu, un es uh, augstu vērtēju komisijas priekšlikumu, lai uh, varētu paplašināt lisas uh, pilnvaras uh, un labāk arī saskaņot visu sistēmu darbību, kā arī liela mēroga sistēmu darbību. Jāpiemin arī uh, izbraukšanas, iebraukšanas sistēmas Eiropas um, ceļošanas uh, atļauju sistēma ETIAS, kā arī uh, ECRIS. Uh, trīs jaunās sistēmas atradīsies um, tādā vienotā struktūrā, tad, kad tiks pieņemts juridiskais pamats, ko pieminējāt. Es arī atzinīgi vērtēju uh, aģentūras pilnvaru paplašināšanu attiecībā uz izpēti, attīstību. Tā varēs tagad veikt pilotu projektus, apkopot kvalitatīvākus datus. Tas noteikti uzlabos um, robežu apsardzes efektivitāti, drošību un varēs ļaut labāk cīnīties pret noziedzību kopumā. Atbilstoša finansējuma jautājums ir īpaši svarīgs. Papildus jaunos uzdevumus, protams, ir e, jāpapildina ar attiecīgu finansiālo segumu. Aģentūras e, darba panākumi tiešā veidā būs atkarīgi arī no tai piešķirto resursu daudzuma. Uh, Mums jau pagājušajā nedēļā bija viedokļa apmaiņa ar komisāru Avramopoulos par aģentūras darbību, un Avramopoulos kungs teica, ka likumdošanas priekšlikums tiks piedāvāts līdz šī gada beigām. Es gribēju pieminēt, ka aģentūras mandāts galvenokārt attiecas tieši uz sadarbspējas veicināšanu, un mēs visi varam piekrist tam, ka aģentūra ir ļoti svarīga, un pēdējo gadu laikā tā ir arī strādājusi godīgi gadam. Tādēļ ar nepacietību gaidu arī a, turpmāko sadarbību ar ēnu referentiem, lai varētu vienoties gal galā par aģentūras mandātā spēcināšanu. Paldies! Paldies, Helga! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Kudrītskas kundze no EPP grupas. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribēju pateikties komisijai par tik izsmeļošu izklāstu. Mēs saprotam, ka aģentūrai ir patiešām uh, daudz pārbaudījumu, darba pilnas rokas, ņemot vērā arī migrantu pieaugumu Eiropas Savienībā. Mēs atbalstām aģentūrai, uh, to, ka aģentūrai tiks piešķirts uh, plašāks mandāts un arī vairāk naudas, lai tā varētu finansēt uh, visus jaunos pienākumus. Jāsaka, ka tas uh, mums ļoti daudz palīdzēs. Uh, Ja mēs runājam par tehnisko, tehniskajiem uzdevumiem un piešķirto finansējumu, arī tas ir ļoti svarīgi. Es patiešām ar nepacietību gaidu nākamās sēdes ar ēnu referentiem un mūsu referenti. Mums jāparūpējas, lai galu galā mūsu. Uh, cerības attiecībā uz līsu attaisnotos, un es uh, saprotu, ka mums nav daudz laika, bet, nu, tomēr ceru, ka debats varēsim noslēgt savlaicīgi. Paldies! Paldies, Bārbara, tagad Katarīna no SD grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties komisijas pārstāvim par šo faktu izklāstu. Es esmu ļoti labvēlīgi noskaņota pret eh, šo priekšlikumu un, protams, mēs pie tā vēl turpināsim strādāt. Mēs runājam par ES līsas eh, mandātu pilnvarām. Šis ir ļoti nozīmīgs brīdis mūsu darbā. Ir nepieciešams arī tāds eh, grots juridiskais pamats, lai aģentūra varētu labi attīstīties un godam veikt sev piešķirtos pienākumus. Aģentūrai ir jābūt iespējām uh, labi un kvalitatīvi veikt savu darbu, ir šī jaunā sistēma e-kris un e-ties. Tie ir vēl jauni uzdevumi papildus jau esošajiem. Neapšaubām ir jāgarantē sadarbspējas starp visām uh, sistēmām, entry exit sistēmu un pārējām. Mēs jau pašā sākumā teicām, ka sistēmu sadarbspēja ir nosvara. Bet nedrīkst aizmirst arī privāto datu aizsardzību. Aģentūrai ir jāsniedz atbalsts arī dalību valstīm, tas ir paredzēts komisijas priekšlikumā, bet varbūt, ka tekstā to varētu vēl vairāk izcelt. Lai um, aģentūra varētu arī um, labāk sadarboties ar citām struktūrām, un mums ir jādomā arī par ietaupīšanas iespējām. Būtu interesanti iepazīties arī ar statistikas datiem par šīm sistēmām. Tas būtu kaut kas jauns, un tad mēs varētu arī gūt labāk pārskatu, kā tas viss darbojas. Un es gribēju arī jūs uzteikt par to, ka tik ātri esat tik daudz paveikuši jautājums ir ļoti svarīgs, un es Gribēju arī uh, uzslavēt mūsu referenti, novēlu, novēlu viņai veiksmi arī turpmākajā darbā, un galu galā mums visiem ir tagad, nu, aktīvi jāpastrādā, lai uh, Līsai varētu tikt piešķirts beidzot jaunās pilnvaras. Paldies! Paldies, Marija Kristīna Lūdzu! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, ir uh, gan uh, drīz uh, vai tāda instinktīva neusticēšanās visa veida mākslīgā intelekta attīstībai, bet šāds mākliga, mākslīgais intelekts var būt noderīgs, ja tas tiek atbilstoši regulēts, bet mums ir neusticība šāda veida programmatūrai, ko mums vēlas uzspiest šobrīd. Es tomēr pateicos komisijai par skaidro prezentāciju un tomēr uh, paust gandarījumu par ES eh, e līza aģentūras jaunajām pilnvarām. Šīs pilnvaras pēdējo gadu laikā ir ievērojami paplašinātas, it īpaši pēdējo mēnešu laikā, bet es arī eh, pievienojos iepriekšējiem runātājiem, eh, paužot jautājumu, vai Uh, līdzekļu piešķīrums ir tikpat liels, cik uh, uh, atbilstoši pilnvaru paplašinājumam. Jo ēs līza ir sistēmas drošības garants šajā jomā. Un mani uztrauc tās, ka Eh, pārsvarā papildus finansējums ir vienkārši līdzekļu pārvietojums no SIS uz šo aģentūru. Un par eh, spīti visiem eh, aģentūras darbinieku centieniem, nu, ir diezgan slikti apstākļi un neatbilst aģentūras statusam. Um Tātad man no vienas puses uh, priecē šis priekšlikums, no otras puses rada bažas. Tāpat runājot par harmonizāciju, sadarbspēju, arī tas viss uh, palielina riskus un uh, aģentūras nozīmība pieaug, tāpat domājot arī par pamatiesību ievērošanu, mani satrauc lomu uh, at, attīstība tādām aģentūrām kā Frontex un Europol. Un man ir arī jautājums, kādēļ aģentūrai nav piešķirts tas tādas pašas pilnvaras attiecībā uz citām aģentūrām, kā attiecībā uz dalību valstīm. Es uzskatu, ka uh, Eh, atbilstošu resursu piešķiršana ir absolūti nepieciešama, jo pretējā gadījumā tiks eh, slēgti apakšlīgumi, kā tas ir virknē aģentūru, un drošības jomā tas var radīt tiešām lielus sarežģījumus. Paldies, Jans, zaļo vārdā. Paldies par šo prezentāciju no mūsu viedokļa ir tiešām jāstiprina ēs līzas rīcības spēja, spēja atbilstoši veikt savus pienākumus. Un, manuprāt, aģentūras uzdevums būtu rūpēties par stabilitāti un datu bāžu tehnisko kvalitāti Mm, un nevajadzētu tik daudz investēt uh, datu analīzes un apstrādes uh, spējās. Šī aģentūra strādā pie tā, kā uzlabot sistēmu drošību, lai šīs sistēmas varētu uh, strādāt citu iestāžu interesēs, bet ne uh, tiesības sargājošo iestāžu interesēs. Protams, ES līzai ir uh, jāveic uh, liela apjoma uzdevumi. Mūsu, uh, mums ir uzdevums uh, stiprināt datu bāžu drošību, garantēt kiberdrošību, tāpat ir liels uzdevums harmonizēt, standartizēt šīs datu bāzes un uh, nodrošināt to, ka datu bāzēs tiek ievietoti atbilstoši dati. Un ir uh, svarīgi uzlabot uh, darbu un uh, jau pieņemto lēmumu īstenošanu. Un es uh, nedomāju, ka vajadzētu pieņemt jaunus uh, tiesību aktu šajā pilnvaru, uh, šajā sasaukumā, bet mums vienkārši vajadzētu labāk īstenot to, kas jau ir nolēmts. Paldies, Karlos Koeljo. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vispirms vēlējos pateikties komisijai par prezentāciju. Manuprāt, šobrīd ir skaidrs, ka es Līza nodrošina ievērojamu atbalstu Eiropas datu bāžu uh, veiksmīgai darbībai. Un ja, tā uh, ir svarīga uh, lai nodrošinātu Schengenas informācijas sistēmas uh, veiksmīgu darbu. Bet ne visi to tā uztver, jo uh, komisijai ir uh, šaubas un parlamenta to un padomi to absolūti tā neuztver. Parlamenta uzdevums ir aizstāvēt Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Mūsdienu apstākļos uh, ir lielāki izaicinājumi Eiropas Savienības datubāzēm, un aģentūrai ir jāpielāgojas jaunai situācijai. Es ceru, ka komisija to ņems vērā, un mana kolēģe uh, Kudrītiskas kundze lieliski strādā kā ēnu referente, un arī es esmu paredzējis dot ieguldījumu šeit darbā. Paldies! Uh, pateicos kolēģiem par viņu izcilajām runām un uh, ziņojuma projekta prezentācija ir ļoti labs pamats uh, mūsu turpmākam darbam. Tagad varam pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta. Everyone's ready for this. This is the presentation of the state of play um, Tā ir prezentācija par aktuālo situāciju no DG Home migrācijas eh, ģenerāldirektora vietnieka uzstāšanās par Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas līgumu darbību un uh, it īpaši par to, kā darbojas uh, komiteja, kas uzrauga šo līgumu darbību un to atbalsta. Mēs sveicam uh, Mārģiju kungu, kurš pārstāv komisiju šodien. Jā, tad mēs parlamentā uh, Uh, uzklausām ik pēc sešiem mēnešiem, kā tiek pildīti uh, šādi atpakaļ uzņemšanas nolīgumi. Uh, Š, sākumā bija paredzēts šo jautājumu izskatīt jūlijā, bet tā izskatīšana bija jāatliek. Un komisija arī rakstveidā sniedz informāciju par šiem atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Uh, Un es gribu uzsvērt, ka no mūsu komitejas viedokļa mēs ar bažām raugāmies uz šādu līgumu noslēgšanu ar tādām valstīm kā Afganistāna, Malī, kas var uh, neievērot prerogatīvas. Vakar mums bija diskusija, vakar mūsu komiteja, un Tātad šie jautājumi jau šobrīd ir apspriesti. Un šis jautājums ir mūsu redzes lokā. Es ceru, ka Morģu kungs uh, kliedēs mūsu bažas un komentēs arī citus jautājumus. Pateicos visiem kolēģiem, kuri uh, piedalās mūsu sēdē šobrīd apspriežot šo būtisko jautājumu. Tagad vārds jums. Morģu kungs. Thank you, Chair. Delight. Paldies, priekšsēdētāji. Prieks ar jums atkal tikties pēdējo mēnešu laikā. Jau trešo reizi es vai Mat Matijas Rūte eh, jūs informē par aktuālo situāciju šai jomā par jaunāko attīstību un eh, apliecinu jums, ka tāpat rīkosimies arī turpmāk. Mēs uh, jums nosūtītajā vēstulē centāmies uh, sniegt pārskatu par visiem galvenajiem atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Runājot uh, par kopējo iespaidu. Jaunākie Eurostat dati liecina, ka 2016. gadā atpakaļ nosūtīšanas rādītāji Eiropas Savienībā ir uzlabojušies par 9%, un tas daļēji atspoguļo to, ka liek tiek likts uh, akcents uz uh, uh, atpakaļ uzņemšanu. Bet es brīdinātu nebūt pārāk lieliem optimistiem un pašapmierinātiem. Un uh, lielākais īpatsvars uh, šajos skaitļos ir uh, personām no Rietumu Balkāniem, Austrumu partnerības valstīm. Tātad tas apliecina, ka uh, vienošanās par vīzām, uh, sasaistot uh, to ar uh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, ir izrādījusies efektīva procentūra. Un tātad visveiksmīgāk nelikumīgos ne, ne migrantus mēs nosūtām atpakaļ uz austrumu partnerības valstīm bet vidusjūras reģionā šie rezultāti nav pietiekami par spīti tam, ka ir ieguldīts liels politiskais un finanšu kapitāls šai jomā, un mums ir jādomā par to, kā atpakaļ nosūtīšanas politikas darbību uzlabot un kā sasniegt augstāks rādītājs atkaļ, attiecībā uz atpakaļ nosūtījumu kopš valetas samita un partnerības izveidošanas ar virkni Āfrikas valstu. Mēs esam mobilizējuši diezgan lielu finanšu resursu apjomu un arī aktīvi strādājām diplomātiski, lai uh, Uh, uzlabotu tranzītu valstu reakcijas spējas. Labs piemērs šeit būtu Nigēra, kur uh, plūsma no Nigēras uz Lībiju ir ievērojami samazinājusies, un tas ir viens no izskaidrojumiem, kādēļ ir arī samazinājusies plūsma pēdējo pāris mēnešu laikā uh, centrālajā vidusjūras maršrutā. Viens no galvenajiem elementiem ir eh, panākt vienošanos ar eh, izcelsmes valstīm Āfrikā eh, par atpakaļ uzņemšanu. Noteikti būsiet pamatnījuši, ka es runāju par risinājumiem, arrangements, nevis līgumiem. Un uh, politiskā realitāte ir tāda, ka atsevišķi no mūsu partneriem vēlas uh, tādus uh, risinājumus, kas nav tik uh, pamanāmi redzami kā formalizēti līgumi un līgumi nolīgumi. Un a, mums ir jāturpina īstenot šāda pro, a, pragmātiska pieeja, kas ir devusi jau rezultātus. Pēdējā gada laikā esam spējuši izveidot praktiskas procedūras attiecībā uz tre, a, atsevišķām trešām izcelsmes valstīm. Es vēl tam pievērstīšos savā runā. Un es gribu norādīt, ka viens no svarīgākiem elementiem, ko cenšamies iedibināt, ir uh, viss aptveroša svirošana. Tātad šeit ir runa par dažādu instrumentu kopumu, pozitīvu un negatīvu, lai mēs varētu uh, sasniegt uh, mūsu interešu īstenošanu. Minējuši konkrētu piemēru. Es, protams, nerunāšu par visu detalizēti, tas viss ir atspoguļots vēstulē, kas jums ir tika nosūtīti. Ja vēlaties kaut ko precizēt, esmu gatavs uh, atbildēt jūsu jautājumiem. Tālāk par Eiropas Savienības Turcijas paziņojumu. Uh, vakar mēs apstiprinājām paziņojumus par uh, progresu virknē jomu, par, piemēram, robežu un krasta apsardzes aģentūras izveidi, un mums ir arī septiņi ziņojumi par ES Turcijas paziņojumu īstenošanu. Tas joprojām darbojas un nodrošina rezultātus. Oktobrī 2015. gadā desmit tūkstoši personas dienā šķērsoja robežu, tagad Uh, šis skaitlis ir aptuveni 77 personas dienā. Tāpat uh, bojā gājušo skaits Egejas jūrā ir samazinājies. Uh, Pirms šī paziņojuma iedarbināšanas bojā gājušo skaits 15. gadā bija 1150, tagad šis skaitlis ir 113, tas, protams, vēl ir daudz par daudz, bet mēs strādājam par to, kā samazināt vēl šo skaitu. Bet uh, jānorāda, ka atpakaļ nosūtīšana no Grieķu, uh, Grieķijas salām, pat ņemot vērā to, ka ieceļojošo personu skaits ir samazinājies uz 77 dienā, tātad kopš 2016. Uh, gada mārta līdz šim brīdim ir 1896 personas no Grieķijas nosūtītas atpakaļ, un šī nosūtīšana ir notikusi tikai pēc tam, kad ir pabeigta individuāla izvērtēšanas procedūra. Mēs cieši sadarbojamies ar Grieķijas un Turcijas varas iestādēm, lai uh, stimulētu atpakaļ nosūtīšanu. Esam paredzējuši arī stimulus tiem, kas brīvprātīgi nolēma uh, atgriezties izcelsmes valstī no Grieķijas salām. Es uh, par uh, Uh, atpakaļ uh, uzņemšanas nolīgumu ar Turciju. Es gribu teikt, ka šā līguma pilnīga īstenošana ir uh, viens no svarīgākiem punktiem runājot par bezvīzu režīmu noteikšanu. Atpakaļ nosūtīšanas rādītājs pagājušajā gadā bija 26%, tas ir nedaudz augstāks par 2015. Uh, gadu, bet uh, tas joprojām ir nepietiekams un gribu teikt, ka atsevišķas uh, nolīguma normas netiek pildīts attiecībā uz termiņiem, konsulāti prasa papildus soļus, kas nav saskaņā ar līgumu, un tāpat tiek ierobežots personu loks. Runājot arī uh, par eh, trešo valstu pilsoņiem, normas attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem. Tas arī bija svarīgi eh, runājot par vīzu liberalizāciju, bet Turcija vēl nav uzsākusi īstenošanu par spīti saistībām, ko Turcija bija uzņēmusies Eiropas Savienības Turcijas eh, paziņojumā attiecībā uz šīm normām. Pakistāna. Tas arī ir ļoti nāk īstā brīdī, jo mums ir paredzēta uh, tikšanās uh, kopējā readmisijas komitejā ar Pakistānu. Esam uh, atpakaļ nosūtīto personu īpatsvars uh, ir samazinājies no 33% 2015. gadā uz 24,5% 2016. gadā. Nelegāli ieceļošo skaits ir uh, samazinājies no 40. Uh, 30, 40 tūkstošiem 2015. gadā uz nedaudz vairāk kā 15 tūkstošiem pagājušajā gadā, bet mums ir jāstrādā pie uh, to, pie tā, kā uh, uzlabot atpakaļ nosūtīšanas mm, nu, līmeni. Mums, eh, mēs strādājam pie atpakaļ uzņemšanas eh, vienošanās. Mums ir bijusi tikšanās ar Pakistānas eh, pusi un rīt paredzēta nākamā tikšanās un domājam par to, kā samazināt termiņus un pārvarēt uh, Uh, problēma saistība ar atpakaļ uzņemšanas uh, pieprasījumiem. Un šo uh, rudenu mēs uh, uzstāksim jaunus pasākumus. Ir uh, bijusi, uh, mēs atbalstām arī migrantu centrus Pakistānā un informācijas kampaņas, kas uh, izplata patiesu informāciju par migrāciju. Tagad pāris vārdu par Austrumu partnerību un Krieviju. Atpakaļ uzņemšanas nolīgumu īstenošana šīm valstīm ir ļoti apmierinoša. Attiecībā ar Ukrainu ir 84%, 57% attiecībās ar Krieviju. Mums ir zināmas procē, problēmas ar to, kā tiek ievēroti nolīgumā paredzētie termiņi, bet citādā jomā tas strādā uh, labi. Attiecībās ar uh, Rietumbalkānu valstīm ir pieaudzis atpakaļ nosūtīšanas īpatsvars uz visām šīm valstīm no 84% 2015. gadā uz 109 1,2% pagājušā gadā, kādēļ mēs pārsniedzam šo uh, 100% robežu. Tas nozīmē, ka valstis ne tikai izpilda saistības attiecīgajā gadā, bet arī uh, pilda saistības par uh, jau uh, iepriekšējiem gadiem, kas nebija izpildīts. Un uh, tādēļ šie nolīgumi uh, ar Rietumu Balkānu valstīm darbojas ļoti labi. Tagad uh, īsumā par uh, to, kā eh, šobrīd norit sārunas par eh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, eh, tad, tad Kabo Verde un Šrilanku. Bet par to es sīkāk nerunāšu. Iepriekšējā uh, tikšanās reizē deputāti norādīja, ka viņi vēlas tiešām būt informēti par to, kas reāli notiek. Šobrīd mums ir pilnvaras vēst sarunas ar Maroku, uh, Alžīriju, Ķīnu un Baltkrieviju. Tātad īsumā, eh, kāda ir situācija par Maroku? Eh, sarunas eh, notiek ir iestrēgušas par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu un vīzu atvieglošanas nolīgumu, un Uh, sarunas ar Alžīriju tiks uzsākts tuvējā, tuvākajā laikā. Šeit progress uh, nav ievērojams. Tālāk bū, Baltkrievijas sarunas tika uzsākts jūnijā. Notiek uh, zināma kavēšanās pabeidzot darbu pie atpakaļ nosūtīšanas nolīguma, nevis tādēļ, ka šajā nolīgumā būtu kādas problēmas, bet gan tādēļ, ka nav viss atrisināts attiecībā uz uh, vīzu atvieglošanas nolīgumu ar Ķīnu. Uh, tiek runāts par to, kā sadarboties cīņā pret nelegālo migrāciju, um, un um, tāpat tiek sasaistīts atpakaļ uzņemšanas nolīgums ar vīzu atvieglošanas uh, nolīgumu. Uh, 4. Uh, maijā uh, Ķīna, eh, komisārs Avramopulus apmeklēja šo valsti un mm, jāsaka, ka sadarbība ar Ķīnu šai jomā ir neapmierinoša, kamēr uh, vēl nav noslēgts šis līgums, tas uh, to konstatē vairums dalību valstis. Ak oktobrī un novembrī pagājuši gadu mēs uzsākām sarunas ar uh, Nigēriju, uh, Jordāniju un Tunisiju, bet šeit ir uh, sasniegts uh, mazs progress. Mēs ceram sagaidīt lielālu progresu otrajā posmā, it īpaši attiecībā uz Tunisiju, jo komisārs uh, vizītes laikā Tunisijā spēja panākt vienošanos ar Tunisijas sarunu partneriem par otro sarunu kārtu. Un tagad par to, kas īsumā par to, kas notiek Afganistānā, par to, kas notiek atpakaļ uzņemšanas jomā partnerības uh, ietvaros. Etiopijas, Senegala, Mālī, Nigērija. Šajos uh, valstīs mēs vēlējāmies panākt uzlabojumus atpakaļ uzņemšanas jomā. Par spīti tam, ka tiek ieguldīti uh, lieli uh, resursi, resursi un uh, politiskais kapitāls, jākonstatē, ka ir sasniegts mazs progress attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu šais valstīs. Protams, mēs uh, turpinām šo darbu, uh, paturot prātā arī uh, sabiedriskās domas noskaņam šajās uh, valstīs un arī domājot par cilvēku tiesību situāciju atsevišķās nominētām valstīm, bet mēs Eh, katrai valstī eh, cenšamies izstrādāt individuālu pieju un eh, līdz ar to mēs atgriežamies pie juridiski nesaistošiem noregulējumiem, at, atzīstot, atzīstot to, ka ir jānosūta arvien lielāks skaits atraidīto patvērumu meklētāju uz šīm valstīm. Tāpat uh, Kodivāra arī ir uh, um, izpildījusi noteikts kritērijs, lai saņemtu atbalstu šai jomā. Mums ir bijuši ļoti labi kontakti ar Kinejas pārstāvjiem. Pirmā viedokļa apmaiņa notika aprīlī, notiek uh, paraugu prakses apmaiņa, un tas ir svarīgi, jo Gineja ir viena no uh, piecām uh, svarīgākām izcelsmes valstīm uh, centrālās vidusjūras maršrutā. Un es domāju, ka šobrīd ir uh, priekšlaicīgi runāt par saist, juridiski saistošu noregulējumu, jo Ginejā trūkst pieredze šai jomā un šī valsts nav gatava un nevēlas noslēgt uh, tādu piln, pilnā apjoma atpakaļ nosūtīšanas nolīgumu. Eh, Bangladeša dialogs ar eh, šo valstī pēc zināmām grūtībām eh, mēs esam nonākuši pie standārta operā rīcības procedūras, kaut arī nav tādu formālu nolīgumu. Uh, Šis progress, eh, progress ir saistīts arī ar to, ka dalību valstis ir apņēmušās eh, sakārtot šos jautājumus, tiek arī eh, noteikti ierobežojumi vīzu izsniegšanas jomā, tādēļ, ka valsts nevēlējās sadarboties atpakaļ uzņemšanas jomā, bet tagad ir konstatējams uh, progress. Un noslēgumā tātad īsumā par Afganistānu, kas Zinu, nu, šis eh, jautājums jums rada bažas. Mums bija diezgan gara viedokļa apmaiņa pagājušreiz. Jāsaka, ir eh, izveidots eh, veiksmīgs politiskais ietvars atpakaļ nosūtīšanai, bet pēc uzbrukumiem, kas notika Kabulā šā gada maijā, ir tomēr diezgan mērens atpakaļ nosūtīšanu skaits uh, un divpusējie uh, memorandi. Uh, 2016. gadā ir bijuši trīs atpakaļ nosūtīšanas operācijas, 11 šai gadā šogad, bet ir nosūtīti tikai 215 personas, bet ir arī brīvprātīgi atgriešanās 6000 šādu personu uh, vienā gadā, jo šāda uh, brīvprātīga atgriešanās tiek atbalstīta arī ar nelieliem nu, uh, reintegrācijas pabalstiem, ja tā varētu teikt. Un līdz ar to es uh, arī beidzu savu uzstāšanu. Šobrīd esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Jā, paldies. Es vēlos atgādināt kolēģiem par vēstuli, kur noteikti esat izlasījuši. To mēs saņēmām. Mm. Mordekunga prezentācija ir beigusies, bet mums ir pietiekams laiks uzdot jautājumus šai sensitīvajai jautājumā. Par to tika runāts pirmdien, par Eiropas Āfrikas attiecību kontekstu. Tas ir saistīts arī ar mūsu prerogatīvām. Nosaukšu visus, kas ir sarakstā. So start with Mrs. Gomez, please. Un Gomeša kundze pirmā ir sarakstā lūdzu. Like the... Es vēlos pateikties komisijai par ļoti detalizēto atskaiti. Tas ir bijis ļoti noderīgi. Es ļoti gribētu, lai tas, ko jūs mums mutiski stāstījāt, būtu arī rakstiski pieejams. Vēstule ir visiem izdalīta, saka priekšsēdētājs. Jā, es atvainojos tad, ka tad pati biju vainīga, acīm redzot, ka nesaņēmu agrāk šo vēstuli. Pārējie no iepriekšējām vienošanām uz pašreizējo uh, lietu kārtību ir apsveicami, bet efektivitāte ir iespējams uzlabota saistībā ar atsevišķām valstīm. Bet tas nozīmē arī to, ka tas īsti neprasa demokrātisku kontroli un uzraudzību, kas būtu iespējama, ja tas viss balstītos uz oficiālu vienošanos vai līgumu. Un tā lielākoties uh, ir mūsu parlamenta un tā arī Nacionāla parlamenta nostāja. Bija interesanti informācija par Maroku un Alžīriju. ka ir šāda kavēšanās procesā. Tas, acīm redzot, ir vairāk iemeslu dēļ. Komisija secinājusi, ir, ka Āfrikas Trust fonds ir devis maz rezultātu. Tas saistīts arī ar to, ka daļa no valstīm, kuras bija mērķis, principā ir tās valstis, kas burtiski ražo bēgļus. Tas vairāk saistīts ir ar režīmiem, kas ir pie varas konkrētajās valstīs, kā Etiopijā un Eritrejā. Tad, kad mēs bijām Eironav Med kuģi, uz kuģa Renomed maijā. Un mums tika sacīts, ka ir dienas, kad tūkstots cilvēku eh, nāk no Marokas, eh, Bangladešas, Nigērijas pārsvarā. Lielākā daļa, kāpēc, eh, lielākā daļa iemesla, kāpēc cilvēki ierodas, nav saistīta ar valdību. Ir ierodas no valdības neatkarīgiem iemeslu dēļ, piemēram, Nigērijā, kur tas nav saistīts ar valdības rīcību. Ir tīpaši valsts ziemeļos, no kurienes nāk lielākā daļa no migrantiem. Mans jautājums komisijai ir tāds, ka, nu, man ir pirmkārt jau jāsaka, es neatbalstu, nemaz neatbalstu Eiropas Savienības un Turcijas paziņojuma atkārtošanos. Saistībā ar to, ka mēs paši pārkāpjam pamattiesības saskaņā ar ANO konvenciju par bēgļiem. Bet mans jautājums ir par Lībiju. Vai varat mums atklāt vairāk par to, kas notiek Lībijā? Mēs runājam par par valsti, kur nav īsas valdības. Tur ir vairākas struktūras, kas apgalvo, ka it kā ir pie varas vienu mēs formāli atbalstam, bet īsti pie varas viņa tomēr nav. Cik daudz naudas tiek tērēts? Jo skaidrs, ka tas, kas notiek Lībijā, tur mēs varam skaidri teikt, ir aizturēšanas nometnes, ieslodzījuma nometnes, spīdzināšana, verdzība Mēs, principā, finansējam šāda veida, masveida cilvēktiesību pārkāpums un mūsdienu verdzību. Paldies! Veržā kundze! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties komisijas pārstāvim par detalizēto informāciju, ko viņš mums, mums sniedz par uh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Mēs esam uh, pret šādiem nolīgumiem, it īpaši ar valstīm, ko mēs uzskatām par tādām, kas pārkāp cilvēku tiesības. Un Es konstatēju tātad, ka ne Ķīnā, ne Baltkrievijā acīm redzām vairs nav nekādas problēmas ar cilvēku tiesībām, ja mēs vedam sarunas par uh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem ar šīm valstīm dīvaini. Tīpaši dīvaini attiecībās ar Baltkrieviju, jo mēs uh, it kā tagad esot čečeņi Eh, nosūt, tiks nosūtīti uz Baltkrieviju, nu tas man pārsteidz. Nu, un arī it kā Etiopija tagad būtu kļūst par ļoti demokrātisku valsti ar nepacietību, gaidu tagad sarunas ar Eritrejas un Sudānas valdībām. Mēs jau zinām, ka arī notiek eh, cilvēku izraidīšana uz Sudānu, piemēram. Es eh, klausījos jūsu teiktajā un dzirdēju, ka 15 uh, minūtes un 43 sekundes uh, pagāja, pirms jūs minējāt pirmo reizi terminu cilvēktiesības, un tas man satriec. Nu, uh, politikai būtu jākļūst, jā, rentablai, ka ir nepietiekami ieguldījumi šajā jomā veikti, ka ir apmierinoši nolīgumi ar citām valstīm, piemēram, Krieviju Uh, nu jā, par to jau mēs arī neko nerunājam cilvēku tiesību kontekstā šajā uh, parlamentā. Un tāpat jūs teicāt, ka ir pārāk uh, mazs īpatsvars atpakaļ nosūtīšanas gadījumiem, kā vēstniecības konsulāti nesadarbojoties, jūs runājāt par skaitļiem. Uh, Un, nu, tas eh, man liekas tā neatbilstoši šajā jūs minētajā vēstulē praktiski nemaz nav eh, runāts par absolūtiem eh, kopīgiem skaitļiem. Mums kā parlamentam un it īpaši uh, Eh, pilsonisko brīvību komitejai būtu jāpieprasa konkrēti absolūti skaitļi valsti pa valstī par to, cik personas ir nosūtīts atpakaļ. Un šāda informācija mums nav pieejama, un tas ir nepieņemami, jo no nu, šīs atpakaļ nosūtīšanas rādītājs ir uzlabojies. Ko tas nozīmē, ņemot uh, vērā visus šos ieguldījumus. Varbūt arī no statistikas mēs uh, arvien vairāk uzzināsim, bet nu, mums vajadzētu šos datus pieņemt jau tagad. Kā tas jums ir izdevīgi, jūs minē, minēt uh, precīzi konkrētus skaitļus, piemēram, lai attaisnotu to, cik uh, pamatota bija uh, šī, nu, šis paziņojums ar, ar Turciju, tātad, ka Uh, no 10 tūkstošiem esam nonākuši līdz 77 personām, kas šķērso jūru, no 1150 bojā gājušiem uz 113, bet uh, procentuālais īpatsvars bojā gājušiem, kas šķērso jūru, pieaug tāpat laikā, jo šī politika grūž cilvēkus uh, cilvēku tirgotāju rokās un uh, rosina migrantus uh, uzņemties arvien lielāku risku un līdz ar to bojā gājušo skaits gan relatīvos, gan absolūto skaitļos arvien pieaug vidusjūrā. Es neuzskatu, ka šī situācija ir apmierinoša, ka ir apmierinoši veidot ciešas attiecības ar visām šīm Āfrikas valstīm. Uh, un mums tagad teikt, ka šīs valstis nevēlas noslēgt šai jomā starptautiskas vienošanās, jo tās atsakās no savām tiesībām no vienas puses, un arī Eiropas Savienībai tas ir izdevīgi paziņot, ka, ka oficiālu nolīgumu it kā nav ar šīm valstīm. Manuprāt, šāda pieeja gluži cilvēcīgi ir nepieņēmama. Un uz ko tad attiec šī atpakaļ nosūtīšanas politika. Man rodas tāds iespējas, un jūs te minat arī statistikas datus, piemēram, attiecībā uz Bangladešu. Svarīgākais ir, cik uh, personas nelegāli ierodas Eiropas Savienībā. Mm, skaits nevis šo cilvēku situāciju. Šo cilvēku skaitā, protams, ir tie, kam ir atteikts patvērums. Bet uh, kamēr mums nepastāv Eiropas mēroga patvērumu sistēma, arī šis uh, noraidījums neko nenozīmē, jo sistēmas dalību valstis ir ļoti atšķirīgas, un tas ir absolūti nepieņemami, ja mēs uh, runājam par to, kā balstāmies uz Eiropas Savienības vērtībām. Un pēdējais, uh, nākam nedēļ mēs dosimies uz Tunisiju, un es gribētu zināt, vai sarunas ar Tunisiju notiek partnerības ietvaros, vai arī, kā tas ir Ķīnas uh, gadījumā, arī ar Tunisiju notiek uh, sarunas par uh, vīzu liberalizācijas līgumu, jo tas ir ļoti svarīgi demokrātijas attīstībai šai valstī. Paldies, Čutīts Argentīnī. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji paldies Eiropas komisijai par vēstuli, kur rakstīts 30. jūnijā tā ir sagatavota. Nu, man prieks, ka šoreiz mēs saņēmām vēstuli, kas sniedz mums informāciju ar faktiem, datiem, skaitļiem un pat sadalījums pa valstīm. Es būtu vēlējusies arī jaunāku versiju, bet man prieks vismaz par to, ko esam saņēmuši. Vairākas lietas jāpiemina. Pirmkārt, ar manu pateicību mums ir nepieciešams turpināt uh, atskaitīties par šīm neformālajiem kontaktiem. Es zinu, ka ir valstis, kas nevēlas slēgt atpakaļ uzņemšanas līgumus, bet labprāt neformāli To da, ir iespēja vienoties kā Afganistāna, Malī, bet ja trešā valsts vēlas neformāli to risināt, tad parlamentam ir tiesības prasīt, nodrošināt uzraudzību, kontroli par to. Līdzīgi kā formālajās konstrukcijās tiek prasīts formāls iespējas uzraudzīt. Tad par vairākām valstīm atsevišķi. Pakistāna un brīvprātīgās atgriešanās. Kāda veida uzraudzība notiek saistībā ar integrāciju personām, kas atgriežas Pakistānā? Es vēlētos to saprast. Manuprāt, tas ir mūsu pienākums uh, sekot, kas notiek ar cilvēkiem, kas tiek nosūtīti atpakaļ un vai viņi integrējas atpakaļ sabiedrībā. Afganistāna, neformālā vienošanās. Esmu arī attīstības komitejas locekle, un tur mēs runājam par attīstības sadarbības finansējumu izmantošanu cilvēku reintegrācijai, kuri atgriežas no Eiropas valsts tas būtu ma mazliet ārpus jūsu kompetences, bet vai ir kāda ideja par to, kāda ir situācija ar šīm personām, kuras atgriežas un ko var sagaidīt tālāk? Baltkrievija. Turpinot sarunas par atpakaļ uzņemšanas līgumu, mēs redzam, ka no polijas tiek e, spiesti cilvēki atpakaļ e, Baltkrievijā, cilvēki, kas var legāli pretendēt uz bēgļu status, kā Čečeni, piemēram. Tā varbūt ir problēma mūsu pusē, konkrēti Polijā, bet ko mēs varam darīt, lai situācija uz Polijas, Baltkrievijas robežas vairāk atbilstu Eiropas likumdošanai? Un visbeidzot, par cilvēkiem, kas tiek sūtīti atpakaļ no Grieķijas uz Turciju. Ko mēs darām, kā mēs gatavojamies tiesas procesa iznākumam, kuru vēl gaidām. Ja tiesa lems, ka sīrieši var tikt atgriezti Turcijā, Es domāju, ka runa būs par ievērojumu cilvēku skaitu, kā mēs tam gatavojamies. Kas notiek Grieķijas pusē, kas notiek Turcijas pusē. Cilvēki tiks sūtīti atpakaļ uz valsti, kas ir ievērojami mainījusies pēdējā gada laikā un ne uz labo pusi. Cilvēki uh, tur ir ieslodzīti lielos skaitos, Kā mēs iedomājamies, kā tas notiks? Es redzu, principā, nemierus, kas sāksies Grieķijas salās, kad cilvēki uzzinās, ka viņi tiks nosūtīti uz Turciju atpakaļ. Es neredzu arī uzņemšanas kapacitāti Turcijas pusē. Paldies! Paldies, tas bija ļoti noderīgi. Nu, gal galā jau mūsos neviens neieklausās bet nu, varbūt mēs varētu novembrī, decembrī veltīt komitejas sanāksmi šim jautājumam. Es uzaicinātu komisijas pārstāvis Mogherīnī kundzi. Es minu nu, to tagad, jo beigās, ja es to saku, neviens vairs nedzird to. Es tikšos ar Mogherīnī un Afet priekšsēdētāju nākamnedēļ. Vēlējos to pieminēt jau tagad, jo tā ir daļa no tā darba, ko mēs veicam, un tas ir prerogatīva šajā jomā, lai kolēģi būtu informēti. Mēs vēlamies padziļināt analīzi par šīm vienošanām. Halāho kungs tālāk. Paldies! Pirmkārt, EKR grupa ir apmierināta gan ar prezentācijas kvalitāti, un jau vairāk ar informāciju, kas te ietverta. Mēs atbalstam komisijas pieeju, un mēs atbalstam atpakaļ uzņemšanas vienošanās, vai tās būtu formāls vai neformāls starp Eiropas Savienību un attiecīgajām valstīm. Man ir tikai viens jautājums, kur esmu jau šai kontekstā uzdevusi arī iepriekš. Vai joprojām nekas nenotiek starp Eiropas Savienību un Somāliju vai kādu tās daļu attiecībā uz potenciālu atpakaļņemšanas līgumu nākotnē? Paldies, Malina Bjorka. Paldies. Vispirms vēlētos sacīt eh, līdzīgi kā kolēģis Argentīnija ka pārāk liels, liela koncentrēšanās notiek uz cilvēku sūtīšanu atpakaļ. Tam nevajadzētu būt galvenajam punktam migrācijas politikā. Tas vienkārši ir tā pieeja, kuru esat radījuši. Varbūt populistiskās pārtijas eh, atbalstīs, bet leģitimitāte bēgļu un eh, migrācijas politikā tomēr jābalsta uz starptautisko tiesību normu ievērošanu, pienācīgu bēgļu uzņemšanu un tādējādi tas, kā jūs šo diskusiju organizējat, nu, tas nav mums īsti pieņemams. Zviedrijā mēs satiekamies ar cilvēkiem, kuri tiešām ir nobijušies, eh, kuri slēpjas, jaunieši, kuriem ir bail doties uz skolu, pie ārsta. Viņi dzīvo, principā, ēnā, ja tā var teikt, neredzami. Man ir jākaunas, ka cilvēki ir spiesti manā valstī tā dzīvot un Eiropas politika veicina šo situāciju, tā skaitā arī Zviedrijas valdība. Zviedrijā šobrīd ir aktivizējusies kustība, lai apturētu cilvēku sūtīšanu atpakaļ uz Afganistānu. Afganistāna absolūti nav nekāda droša valsts, kā jau kolēģi no zaļajiem sacīja, mēs pat īsti nezinām, kas notiek ar tiem, kas tiek nosūtīti atpakaļ uz Afganistānu. Jaunieši, kas vienkārši tiek palaisti vaļā Kabulas ielās. Mums ir jāsako, kam. Uh, kas tur notiek, protams, bet eh, mums vajadzētu apturēt eh, sūtīšanu atpakaļ, pirms mums nav skaidrība par to, kas notiek. Tas ir mūsu morālais pienākums. Tālāk, cik daudz līdzekļu tam tika tērēt? Mēs vēlamies arī zināt, cik daudz šim nolūkam tērē atsevišķās dalībvalstis lai redzētu, vai tas ir efektīvs veids, kā tērēt līdzekļus. Kā vairāk kolēģi sacīja, mums jābūt piesardzīgiem, mums ir jānodrošina, ka mums ir demokrātiskās uzraudzības iespējas saistībā ar nolīgumiem ar trešām valstīm, jo nevar jau būt tā, ka Eiropas Savienības ārpolitika galvenokārt koncentrējas uz vienošanos par atpakaļ nosūtīšanu ar trešām valstīm. Nu, nē, galvenais uzsvers ir jāliek uz cilvēktiesībām, uz vienlīdzību un patvērumtiesību īstenošanu. Cecil Kiengi. Paldies, Klod! Vēlējos pavisam īsi izteikties par šo tematu par pamatiesībām un cilvēktiesībām. Tad, kad cilvēks ir nosūtīts atpakaļ, vai viņi var prasīt garantijas, ka e, konkrētā valsts, uz kur tiek nosūtīts atpakaļ, šī izcelsmes valsts garantēs cilvēktiesību ievērošanu, pamatiesību ievērošanu. Un otra lieta, vai varat mūs informēt par vardarbību un atriebību Nigērijā, kur es nesen arī biju, centos sazināties ar cilvēkiem, kas tika nosūtīti atpakaļ, sākot apstaigāt mājas, vai turpinās kāda uzraudzība pēc tam, kad cilvēki nosūtīti atpakaļ. Un par atpakaļ nosūtīšanu uz Lībiju, vai ir zināms, kur šie cilvēki paliek pēc nosūtīšanas uz Lībiju, kur viņi tiek izmitināti, kā tiek garantēta viņu drošība, kā tiek garantēta cilvēktiesība ievērošana. Mēs virzamies uz stratēģiju, kas balstās ar partnerības nolīgumu stiprināšanu ar Āfrikas Savienību. Mums ir nepieciešams stiprināt cilvēktiesību koridorus attiecībā uz attīstības politiku, cīņu ar nevienlīdzību, neaizmirsīsim demografiskās problēmas. Daudzi jaunieši ir tie, kas pirmie cieš ne, no nepareizas politikas. Mums pietrūks solidaritātes šeit starp dalību valstīm, un ja mēs nepanāksim solidaritāti, būs grūti stiprināt partnerības nolīgums ar trešām valstīm. Tā, vai varat atbildēt, vai notiek monitorings uzraudzība atpakaļ nosūtītajām personām eh, partnerības līguma ietvaros? Jurek kungs. Jā, paldies. Man tāds tehnisks dabas komentārs. 18. tulkošanas kanālā ir problēmas tehniskas aicinu novērst tās. Kas attiecas uz pašu tematu kā tādu, vēlējos īpaši izcelt situāciju ar Čečeniju. Jūs norādījāt, ka Čečeni tiek izraidīti no Eiropas Savienības. Manuprāt, tas ir vienreizējs gadījums bijis. Mums jāievēro likums, daži no šiem personām ir bijuši noziedznieki, bet eh, apgalvot, ka visi čečeni ir nevainīgi bēgļi, arī nevar. Daži no viņiem ir teroristi. Šādi gadījumi ir bijuši arī ASV. Mums nevajag eh, vispārināt, kā kolēģis sacīja, jums varbūt rodas eh, viltus iespējas, ka poļi neuzņem bēgļus no Čečenijas. Nē, mēs kara laikā uzņēmām ļoti lielu skaitu bēgļus no Čečenijas. Man žēl, ka toreiz maz tika runāts par sadarbību starp Krievijas un Vācijas izlūkdienestiem. dienestiem kur bija informācijas apmaiņas starp abām eh, pusēm par migrācijas plūsmām. Tas toreiz bija bīstami. Tas, kas šeit tika minēts par Poliju, balstās uz individuāliem gadījumiem. Atgādināšu vēlreiz, ka ir cilvēki no Čečenijas, kas, vide, eh, kas tuvajos austrumos cīnās teroristu pusē. Es vēlos labot kļūdēnu apzīmē, eh, kļūdēnu apgalvojumu, ka Čečeni netiek uzņemti Polijā. Viena minūte tikai jums izteikties, Sorāja. Jā, es runāšu zviedru valodā. Jā, es eh, vēlos par Afganistānu jautāt. Afganistānas valdība ir skaidri pauduši, ka valsts nav droša, uh, Un jauniešus, jaunas meitenes tur nevajadzētu sūtīt atpakaļ, bet tās meitenes, kas ir aizbēgušas no Afganistānas, pārvarējuši garo ceļu līdz Zviedrijai, un tagad eh, viņas tiek uztvērtas kā vieglas uzvedības meitenes un tagad sūtīts atpakaļ uz Afganistānu. Viņi, eh, viņas nonāk eh, verdzībā, principā prostitūcijā. Skaidri zinot, ka tādas lietas notiek, tas ir vēl šausminošāk nekā Irānā, un ko mēs kā Eiropas Savienība darām pret to. Jā, paldies, paldies visiem kolēģiem. Pirms es dodu vārdu atpakaļ Saimonam. Vārdu es piekrītu Argentīnī kundzei. Mēs veidojam tādu kā atskaita atbildības struktūru, mums ir vēstule. Jūs esat ieradušies šeit ar prezentāciju un atbildēm. Un no komentāriem, ko dzirdējāt, ir ļoti skaidri, tas skaitā arī no debatēm šonadēļ, kas saistībā ar Afganistānu, Maliju, Lībiju. Tas viss tika pārnāts arī citās debatēs. Situācija turpināsies un šajā komitē tas bieži tiks apspriests, ir aicinājums no komitejas stiprināt atskaita atbildību gan no komisijas, gan no ārējās eh, darbības dienesta. Mēs vēlētos, lai tā būtu tāda pastāvīga struktūra, lai mūs neapietu gan saistībā ar institucionālo situāciju, gan ar konkrētajām valstīm. Mums tiešām vajadzētu atbildes. Sargentīnī kundze norādīja un arī citi, kā tam visam jānotiek ir tādā pastāvīgākā režīmā. Saimon, ja varat, lūdzu, atbildiet manuprāt, novembrī mums būs iespēja pārunāt vēl šos jautājumus. Lūdzu. Chair members. Um... Priekšsēdētāja kungs, uh, godātie deputāti, paldies par jūsu izrādīto interesi. Jāsaka, es gribu uzreiz atvainoties. Uh, tajā laiks brīdī, kas man bija atvēlēts, es gribēju jums sniegt pēc iespējas vairāk uh, informācijas tieši šo formālo pusi jums izklāstīt. Uh, jums arī būs iespēja ar to visu uh, iepazīties, un varbūt tādēļ man nācās uh, mazāk stāstīt par kaut ko citu, jāsaka, ka kāds, kas ir pieprasījis pātvērumu, netiek uh, atgriezts atpakaļ pirms eh, nav izieta visa procedūra. Mēs te runājam par cilvēkiem, kas ir ma mazais sargāti. Nu, nav tā, ka viņi pēc tam tiek eh, ielikt atpakaļ lid lidmašīnās un aizsūtīti atpakaļ. Mēs runājam par individualizētu uh, patvērumu procedūru šeit un tās procedūras uh, iznākums, ja tas nav bijis viņiem labvēlīgs saskaņā ar starptautisko likumdošanu, viņi tiek atgriezti mājās. Nu, nevajadz nevajadzētu, protams, to aizmirst. Es atceros to, ka tika prasīta ļoti bieži arī kopīgās patvērums sistēmas reforma. Jāsaka, ka mēs e, katru brīdi e, no savu laika pavadām e, pie tā, lai varētu pātrināt diskusijas padomē un komisijā, lai beidzot to varētu noslēgt. Un ir jābūt arī tādam pilnvērtīgam stabilitātes mehānismam ES, lai Itālija un Grieķija, pie kurām ierodas tikšā, kurās ierodas tik šausmīgi daudz migrantu, ne neciestu no šīs mastas nepārliecīgi. Mm, jāņem vērā tās vērtības, uz kurām gal galā ir eh, būvēta ES. Mums, protams, eh, nevajag tagad eh, izklāstīt, kas notiek, kādas normas tiek ievērotas, kādēļ cilvēki tiek atgriezti atpakaļ izcelsmes valstīs. Tādā es, nu, mēs dzīvojam, es esmu mm, lepns būt tās iedzīvotājs un pilsonis. Uh, Es atvainojos, jā, jūs teicāt, ka vēstule tika uzrakstīta jau jūnijā, bet šķiet, ja nemaldos, bija šīs debatas ieplānotas 7. jūlijā, bet jums bija ieplānots kas cits. Jā, jums taisnība, saka priekšsēdētājs, un tad uh, mēs nevarējām toreiz uzstāties. Un jāsaka, ka statistikas dati bija sarežģīti, un mēs neko šeit arī neslēpjam. Jūs varat ar to visu iepazīties juristat vietnē un tā tālāk. Priekšsēdētāji, tie dati, ar kuriem es jūs šodien iepazīstināju, ir jāpapildina nevis tikai procentiem, bet konkrētiem skaitļiem. Un tad, kad mēs varēsim uh, sadarboties vēl tā paplašinātāk šajā jomā, mēs varēsim arī uzlabot uh, uzskats materiālu kvalitāti, ieskaitot izvietot dažādus konstruktīvus ieteikumus. Un mēs vēlējāmies jums arī ilustrēt šo vēstuli uh, un sniegt tādu vispārīgāku pārskatu par visu situāciju kopumā. Un Ja jūs vēlaties ar to visu uh, iepazīties, iepazīties detalizētāk, runājot par atsevišķām valstīm, par formālām, uh, formāliem darījumiem, netik formāliem. Mēs vienmēr ar lielu prieku pie jums varam ierasties, es vai mani kolēģi, lai eh, jums pastāstītu vairāk. Un tagad par jautājumiem, kas izskanēja. Šķiet tā bija Gomeša skundze, kas uh, uzdev jautājumus, un es jau atvainojos uzreiz, ka varbūt uh, nu, neizrunāšu tik pareizi jūsu uzvārdus, jo pagājušajā nedēļā man bija acu operācija, tādēļ vēl nu, nedaudz miglojas man acu priekšā viss. Un, uh, Gomešs kundze, kādas tad ir galvenās problēmas? Mūsu partneri saka, ka tā ir šī uh, trešo valstu uh, iedzīvotāju klauzula un atpakaļ uzņemšanas nolīguma Maroka, Spānija. Uh, jāsaka, šīm valstīm vienošanās darbojas visai labi un. Uh, Ir, protams, arī raizes par uh, citiem darījumiem, kas varētu uh, arī novest pie šo cilvēku atgriešanas izcelsmes valstī, bet nevienmēr viņi ir trešo valstu pilsoņi. Es arī negribēju pateikt, ka Eiropas Savienības Āfrikas Trasta fonds nav bijis rezultatīvs. Nē, to es negribēju teikt. Mums ir jārunā arī par izcelsmes valstīm uh, pretstatā tranzītu valstīm Un tas patiešām ir bijis uh, grūti, un ir bijis grūti panākt arī rezultātus runājot par atpakaļ uzņemšanas līgumu. Ja mēs runājam par centrālo vidusjūras ceļu, jāsaka, ka ne Eiropas Savienība, ne tās dalībvalstis neatgriež cilvēkus Lībijā. Runājot par to, kāds iespējas ir radies mēģināšu argumentēt ar statistikas datiem. Esam redzējuši, ka jūlijā un augustā uh, vairāk iemeslu dēļ skaitļi ir kļuvuši mazāki. Varbūt jūs gribētu par to detalizētāk kaut ko uzzināt, bet nu, tagad 2017. gada augusta skaitļi. 3900 cilvēku ieradās, un, piemēram, pagājuši gadu šis skaitlis bija 22000, kas ieradās ES uh, teritorijā, tātad kritums par kādiem 82%, kas ierodas Eiropā galvenokārt pa šo ceļu. Uh, top 5 2017. gadā. Tie ir pilsoņi no Nigērijas, otrajā vietā Ginejas, uh, trešajā Bangladeša, bet šis skaitlis arī pēdējo nedēļu laikā ir ievērojami mazinājies, jo tagad vairs uh, nav uh, iespējams vīzu iegādāties lidostā. Un vēl arī Malī noslēdz šo uh, saraksta augšgalu. Uh, Ja mēs runājam par Lībijas problēmām, ANO aģentūras tur veids daudz darba, augstais bēgļu komisariāts, kā arī UNICEF. Un mēs arī pateicoties sadarbībai ar ANO mēģinām garantēt lai eh, šajos uh, uzturēšanās centros, kur uzturas migranti, tiktu uzlaboti apstākļi. Tur pat tiešām ir briesmīga situācija un nevienmēr tur atrodas cilvēki, kas uh, vēlas iegūt bēgļa statusu Eiropas Savienībā. Viņi brīvprātīgi atgriežas savās izcelsmes valstīs. 2017. gadā 6000 cilvēku no Lībijas ir atgriezt izcelsmes valstīs. Uh, Es piedalījos arī ministru sēdē um, Romā pirms divām nedēļām, un Lībijas iekšliet ministrs tur bija klāt, arī ar vairāku pilsētu mēriem, un gan ministrs, gan arī es uh, izteicos, un mēs teicām, uh, Lībijas ministram, ka mēs vēlamies, lai uzlabotos apstākļi, ka tie nekavējoties jāuzlabo šajos centros, lai cilvēkiem būtu piekļuve arī ANO struktūrām un cilvēkiem ir jāpiedāvā arī. Um, palīdzība, atbalsts, ņemot vērā uh, ANO beigļu aģentūras piešķirto statusu un arī uh, ņemot vērā iespējas mm, pārvietot šos cilvēkus. Mēs esam piešķīruši arī 400 miljonus eiro, lai varētu panākt 40 tūkstošu cilvēku pārvietošanu. Mēs arī uh, lūdzam, lai Nigēra, Lībija un Etiopija um, informētu cilvēkus par iespējām nokļūt šeit legālā veidā, lai cilvēkiem nevajadzētu būt. Uh, lai cilvēki nekristu kontrabandistu nagos. Un uh, it sevišķi šāds iespējas ir jāpiedāvā cilvēkiem, kam pienāks starptautiskā aizsardzība. Un ja mēs runājam par ekonomiskiem migrantiem, uh, mums arī nepieciešams darba, rokas, uh, profesionāļi un ir jādomā, kā virzīt pareizajā gultnē vienkārši šo migrāciju. Nevajag to akurāt uzskatīt par apdraudējumu. I think it was Madam Vežia. Um, Let me just again say, respect. Es gribēju atkārtot, ka pamatiesība un pamatbrīvību ievērošana ir um, iecementētas ES Etiopijas dialogā, un dialogs par migrāciju tikai šo dialogu papildina. Kopīgi ar Mogherini kundzi mēs pie tā strādājam, un Protams, mēs saprotam, kas ir noticis Etiopijā pēdējā laikā, esam noraizējušies, situācija ir pasliktinājusies arī attiecībā uz ārkārtas stāvokli, un visi šie aspekti pieprasa tādu individualizētu patvērumu procedūru. Tas viss tiek pārbaudīts dalību valstīs. Un Eiropas patvērumu aģentūra EASA strādā pie harmonizētākas datu izveides par konkrētām valstīm, lai arī dalību valsts patvērumu dienestu varētu ar, tām, ar tiem iepazīties. Bet Protams, ir jādara dalību valstīm vēl daudz vairāk, lai harmonizētu uh, savas normas, likumus, jo joprojām šīs uh, atzīšanas, atzīšanas dati, atzīšanas līmeņi dalību valstīs ir ļoti atšķirīgi. Ja mēs runājam par atpakaļ sūtīšanu, non-refoulement, tātad, ka cilvēki netiek tā vienkārši sūtīt atpakaļ, tas ir princips, kas. Uh, joprojām ir jāievēro, nevienam uh, nevajadzētu ciest no tā. Tika runāts arī par novērošanu, monitoringu, runāšu vaļsirdīgi. Nevienmēr tas ir vienkārši veicams darbs, jo ne jau visi, kas tiek atgriezti izcelsmes valstī, grib, lai viņus novērotu, bet mēs sadarbojamies ar IAO Un viens no pilotu projektiem tiek izveidots Pakistānā, lai varētu vērot, kas notiek tad, kad šie cilvēki atgriežas izcelsmes valstī. Un, lai monitorings būtu efektīvāks, varētu domāt arī par uh, atgriešanas papildināšanu, kombinēšanu ar tādu reintegrāciju. Tas ļauj arī labāk veikt monitoringu un skatīties, cik veiksmīgi tiek īstenota šī integrācija. Ja runājam par uh, cilvēku rīšanu no Polijas uz Baltkrieviju, neesmu neko par to dzirdējis, bet ja uzzināšu ko vairāk noteikti, jūs par to informēšu on the question of what can we do um, for any Syrians who are potentially returned. Un sīrieši, kas tiek aizsūtīti uz Turciju, es gan negribu te nekādās uh, spekulācijās iesaistīties. Ja tas ir uh, iespējams, uh, tad tas ir noticis saskaņā ar Grieķu tiesas spriedumu. Un, uh, Jā, ES Turcijas līgums tika īstenot saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, gan ievarot Ženēvas konvenciju, gan arī cilvēktiesību hartu. Visi, kas uh, ierodas Eiropas Savienībā, ir pelnījuši, lai tas, e, viņa lieta tiktu izskatīta saskaņā ar individualizētu patvēruma procedūru. Un, uh, cilvēku skaits, kas dodas no Grieķijas vai tiek sūtīti no Grieķijas uz Turciju, ir visai mazs, apmēram 1800 cilvēku. Un eh, tas ir visai mazs skaitlis, ņemot vērā, cik daudziem ir jau piešķirts uh, patvērums. Sīrieši, jāsaka, uh, šeit eh, tiek aplūkot kā prioritāra daļa, viņiem ir eh, piekļuvē darba vietām, izglītībai Turcijā, un mēs varētu teikt, ka Turcija var uzskatīt par drošu trešo valsti Sīrijas pilsoņiem. Mēs esam arī sasnieguši eh, finansiālo atbalstu, izmantojot bēgļiem paredzēto instrumentu tas ir domāts, lai šos cilvēkus atbalstītu, lai visi skolas vecuma bērni varētu uh, Turcijā mācīties, ir domāts arī par veselības aprūpas izmaksu sekšanu un domāju, ka skatoties, uh, kas notiek ar tiem sīriešiem, kas atgriežas dzimtenē, šie visi instrumenti varētu būt palīdzīgi šajā darbā. Hala Aho kungs, jūs uzdevāt jautājumu par Somāliju. Mums nekādu vienošanos ar Somāliju nav par atgriešanu. Vēl izskanēja jautājums par pamatiesībām. Jā, protams, individu pamatiesību ievērošana ir uh, atrunāta Eiropas likumdošanā. Atgriešana Lībijā. Nē, tas nenotiek. Uh, un varu tikai atkārtot jūsu uh, domu par solidaritātes izrādīšanu. Ungārijas premjeram uh, jau tika nedēļas sākumā nosūtīta vēstule, komisijas priekšsēdētājs to parakstīja, nu, tur viss jau ir pietiekami labi pateikts. Runājot par mazgadīgajiem, mazgadīgo atgriešanu ir atrunāta dalību valstu likumos. Protams, tā ir īpaši neaizsargāta grupa. Un uh, tiesās tad ir jāspriež par uh, mazgadīgu atgriešanu, bet uh, tas gan nenozīmē, ka viņi ir absolūti izslēgti no. Uh, atgriešanas iespējamības. Jūs pieminējat jaunas meitenes no Afganistānas. Es uzskatu un gribu teikt, ka mazgadīgas meitenes, kas eh, ceļo bez pavadoņa, netiek atgrieztas Afganistānā. Nu, vismaz tāda informācija ir manā rīcībā. Es jau iepriekš atvainojos, ja nevarēju sniegt pilnīgi izsmeļošas atbildes uz visiem jautājumiem, bet uh, nu, ar lielāko prieku atgriezīšos šeit atkal, lai varētu jums sniegt pilnīgāku informāciju. Paldies, Mordūkungs, paldies jūsu uh, līdzstrādniekiem. Darbie kolēģi, mēs, protams, varētu te runāt vēl gara un plaši šajās debatēs, bet Neapšaubām Mordu kungs eh, ir gatavs pie mums ierasties atkal, lai um, atbildētu uz jūsu jautājumiem. Viņš to jau šodien darīja pēc labākās sirdsapziņas. Mums pašiem ir jādomā par to, kā uzlabot savus komitejas darbu, lai būtu šī pārskata atbildība. Uh, Mums ir jārīkojas apņēmīgāk, eh, jāstrādā naskāk. Es domāju, nākamā sēde būs eh, novembrī. Ceru, ka varēs piedalīties ne tikai no komisijas pārstāvja, bet arī no ārējās darbības dienesta par eh, dalību valstīm runājot lai mēs varētu saņemt atbildes uz mūsu interesējušajiem jautājumiem. Tur piedalīsies AFET priekšsēdētājs Mogarīnī kundze. Nākamnedēļ mēs arī par to runāsim. Gribēju pateiktos Saimonam Ordju, viņa um, komandai par to, ka tik uh, detalizēti centāties atbildēt uz visiem deputāts interesējušiem jautājumiem. Mēs nākamā nedēļa arī mm, dosimies uz Tunisiju. Tas, protams, turpinās uh, uh, mūsu iesāktās aktivitātes šajā plāksnē. Mēs noteikti pie tā jau drīz atgriezīsimies. Dāmas un kungi. Tagad ķersimies pie desmitā darba kārtības punkta - cīņa pret afrofobiju. Daži vārdi ievadam. Melnādaini cilvēki Eiropas Savienībā. Uh, cieši no ksenofobijas, no rasisma, un eh, jāsaka, ka Eiropas tīkls pret rasismu ir sagatavojis eh, ziņojumu par afrofobiju Eiropā. Mēs gribējām tam eh, pieskārties šodien. Liels prieks sveikt Kāronu, Karēnu Teilori, kas ir šajā tīmeklī valdē un uh, gribēju arī pateikt, ka jūs veicat ļoti daudz darba, sadarbojoties ar institūcijām. Daudzi jau no jums būs uh, redzējuši, ko tad īsti dara NR, uh, šis uh, pretrasisma tīkls, un man ir ļoti liels prieks, ka Karēna ir ieradusies, lai uh, mūs uzrunātu, došu jums vārdu, nu, ilgāk par desmit minūtēm, tad būs jautājumi. Thank you very much, Ms. Liels paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Es kā ēna locekli, tas ir Eiropas sadarbības tikus ciņā pret rasismu. Es pateicos par to, ka Libe komiteja ir iekļāvusi savā darbu kārtībā šo jautājumu par satraucošo parādību, par uh, ko mēs runājam. Šī ir pirmā oficiālā diskusija par afropo, afrofobiju Libe. Mūsu sadarbības tīkls uh, ir organizējis uh, sanāksmes uh, uh pasākumus parlamentā un gribu teikt, ka uh, 30 minūtēm nepietiek, lai šo jautājumu izdiskutētu. Aicinu organizēt uh, uzklausīšanu, pieņemt rezolūciju, vēršoties pie dalību valstīm un Eiropas komisijas. Tātad vispirms par ENA. Ir uh, vienīgais nevalstisko organizāciju tīkls Eiropā, uh, kas strādā pie uh, pasākumiem mums ir uh, pieredze ciņā pret afropobiju un citiem, uh, citām rasisma izpausmēm. Uh, mēs esam veikuši arī pētījumus par afrofobijas izplatību Eiropas Savienībā. Un nav pamatot tie apgalvojumi, ka nekas netiek darīts, jo trūkstot datu. Šie dati ir pieejami gan mūsu um, interneta vietnē, gan vēršoties pie mums. Afrofobija ir rasisms, kas ir vardarbība vai diskriminācija saistībā ar uh, Eh, stereotipiem un afrikāņu izcelsmes cilvēku dehumanizācija. Tas ir eh, rasisms, kas vērsts pret melnajiem. Tas nav nekas saistīts ar patoloģiju, fobiju un homofobija arī nav kaut kāda uh, vienkārši kādas neracionālas bailes, bet arī ir ar, ar, diskriminācijas veids. Tas ir saistīts ar uh, koloniālisma pagātni pār Atlantijas uh, vergu tirzniecību. Nav ticamu vienlīd, datu par vienlīdzību Eiropas Savienībā. Un ir aprēķināts, ka apmēram 15 miljoni afrikāņu izcelsmes personu dzīvo Eiropā un Uh, šī ir viena no lielākajām minoritātēm Eiropā un tā pieaug. Visās dalību valstīs ir šādi, šādi minoritātes, uh, vismazākais īpatsvars Baltijas valstīs, Nīderlandēs 5,7%. Dažas no šīm kopienām ir uh, neseni migranti, citas citi ir dzīvojuši jau paudzēm un gadsimtiem Eiropā. Melnie Eiropieši saskaras ar īpaši vardarbīgiem rasistu noziegumiem. Pirmais uh, pamatu tiesību aģentūras pētījums liecina, ka 33 zemsahāras izcelsmes iedzīvotāju Āfrikā ir saskārušies vismaz ar vienu rasistisku aktu uh, gada laikā pirms uh, pētījuma veikšanas. Uh, 2015. gadā trīs cilvēki tika nogalināti rasistiskā uzbrukumā kādā skolā Zviedrijā. Un rasistiskā profilēšana ir jau sen pastāvoša problēma. Atvērtās eh, sabiedrības tiesiskuma iniciatīva norāda, ka cilvēki, kurus uztver kā melnus, policija aiztur sešreiz biežāk nekā baltos un un to apliecina arī nesenā policijas statistika. Vācijā ir dati par to, ka rasi, rasu profilēšana uh, novērt pie tā, ka noziegumi netiek atbilstoši izmeklēti pret šiem cilvēkiem. Tāpat mm, melnās, eh, melnie ir eh, nesamērīgi lielā īpatsvarā eh, ieslodzīto skaitā. Ir tāpat uh, gadījumi, kad uh, policija vardarbīgi vēršās, piemēram, Francijā noticis ir februārī vardarbīgs uh, arests. Un uh, arī uh, vēsturiski šādi nodarījumi tiek tagad atkārtoti izmeklēti. Tāpat uh, afrikāņu izcelsmes personas nav atbilstoši pārstāvētas uh, vēlētās institūcijās. Uh, Uh, balstoties uz visiem rādītājiem - izglītībā, veselībā, krimeltiesībās, iz, uh, nodarbinātībā, afrikāņu izcelsmes uh, personas tiek visvairāk diskriminētas. Eiropas Savienībā juridiski aizsardzības līmenis ir augsts, bet realitāte ir tāda, ka diskriminācijas rādītāji joprojām ir satraucoši. Uh, Šāda diskriminācija sakņojas koloniālismā un tā skar praktiski visus Eiropas valstis. Nīderlandē, piemēram, melns sejas grims uh, tiek bieži izmantots uh, svētā Nikolāsa dienas uh, svinībās, kā melnais Pēters un uh, nesen, gan nesenie migranti, gan arī cilvēki, kas paudzēm dzīvo Eiropā, saskars ar šādām parādībām. Un uh, noskaidrojot, uh, vai patvērumu pieprasījums ir pamatots vai arī uh, Uh, tie ir tikai ekonomiskie migranti ar stereotipu izmantošanu, tiek diskriminēts vesels uh, personu grupas. Eiropas Savienībā un starptautiskā likumdošanā ir jāpieņem normas, kas uh, novērstu jebkādu afro, afrikāņu izcelsmes cilvēku diskrimināciju uh, jāizsludina uh, ANO desmit gadē eh, afrikāņu izcelsmes cilvēku atbalstam. Un par spīti visiem veiktiem pasākumiem diskriminācija un rasistiski noziegumi ir plaši izplatīti. Šī situācija ir pelnījusi, lai tai pievērstu pilnu uzmanību. Problēma ir jārisina. Un mēs ceram, ka Nākotnē tiks sarīkota uzklausīšana un notiks debats par rezolūcijām šai parlamentā. Šobrīd ēna aicina uh, veikt četrus uh, šādus soļus. Pirmkārt, Lībe komitejā jāpieņem rezolūcija par cīņu pret afrofobiju Eiropas Savienībā. Otrakārt, Eiropas Savienības iestādēm ir jāatzīmē uh, Eh, afrikāņu izcelsmes desmitgāde ANO kontekstā eh, un jāpiedalās reģionālā konferencē Ženēvā šā gada novembrī. Treškārt Eiropas komisijā jāieceļ koordinators, kam būtu pilnvaras apkarot afropobiju, tāpat kā tas ir um, antisemītisma un islamofobijas uh, gadījumā. Ceturtkārt, Eiropas komisijai ir jāapstiprina Eiropas Savienības ietvars rosinot dalību valstis apstiprināt uh, rīcības plānu un veidot uh, datu bāzi par pašnoteikšanos. Un noslēgumā gribu uzsvērt, ka ir jāvēršas pret visām rasisma formām, gan pret uh, uh, islamofobiju, gan antisemītismu, uh, antiģipsismu. Un uh, šīs problēmas ir uh, svarīgas uh, un rūp mums visiem un ir eh, jāvērš pret šādām parādībām. Un eh, citu eh, grupu gadījumā šīs problēmas ir atzītas un tiek risināts. Tas pats jādara attiecībā uz afrikāņu izcelsmes personām. ASV pamatoti tiek pievērsta problēma un ir izcēlušies protesti ir nepieļaujami, ka melni cilvēki tiek nogalināti ielās, tiek pret viņam notiek vardarbīgi izturēšanās, tiek izvaroti. Pašreizējā situācija ir tikpat satraucoša, ka ASV tikai rasisma noliekšanas līmenis ir augstāks nekā ASV. Paldies, saka priekšsēdētājs par jūsu izcilo prezentāciju. Jūsu ieteikumi eh, runas beigās eh, tiešām bija ļoti būtiski. Es, eh, diemžēl man jāsaka, ka mūs, mums tulkojums būs pieejams tikai līdz 12.40. Un pateicos tulkiem par pacietību, par to, ka esat gatavi strādāt līdz 12.40 jā, e, ir kolēģi, kuri vēlas uzstāties, lai reaģētu uz jūsu izcilo prezentāciju. Pirms vārds Malinai Bjorkai. Paldies, pateicos uh, Teilors kundzei un Enar par to, ka esat pie mums uh, atnākusi, pateicos par jūsu veikto darbu un naida un uh, draudu apjoms, ar ko saskāros, kad organizēju Linda eh, semināru par afrofobiju, bija vienkārši milzīgs. Man bija jālūdz palīdzību parlamentu drošības dienestam, lai apsargātu sēžu zāli. Mēs tagad parlamentā strādājam šajā uh, jomā veicam pasākumus. Un, lai cīnītos pret dažādām rasisma formām, ir eh, tās jāapzina, jāizpēta vēsture, un eh, to mēs darām eh, antisemītisma, islāmofobijas jomā, pret čigāniem negatīvas attieksmes jomā, un es pateicos jums par to, ka jūs īstenojat šo cīņu. Mums jāapzina koloniālā pagātne, vergu tirzniecība un kāda ir uh, šīs pagātnes ietekme mūsdienās. Un uh, pateicos uh, jums par to, ka jūs pievēršat uzmanību šīm problēmām. Un jūs runājat arī par naida noziegumiem, par diskrimināciju izglītības un uh, mājokļu jomā Protams, mēs nesākam no nulles, pastāv jūsu sadarbības tīkls. Es gribu teikt, ka kreiso grupa ļoti pozitīvi vērtē ierosinājumu pieņemt atbilstošu rezolūciju mūsu komitejā. Jūs esat norādījusi uz to, kādi būtu svarīgākie pasākumi. Um, šeit nav runa par neracionālām bailēm, ir runa par diskrimināciju un rasistisku vardarbību, kas tiek vērsta pret cilvēkiem, un tas nozīmē, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai to apturētu. Es gribu teikt, ka varat rēķināties ar mūsu pilnīgu atbalstu. Soraja Posta, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sen 2000 gadu sākumā notika konference par Af Eiroafrikāņu politisko iesaisti. Un es eh, domāju, ka jūsu eh, sadarbības tīkls NR tiešām lieliski strādā, vēršoties pret visa veida rasismu. Tas ir ļoti būtiski. Mums ir uh, jāsaprot, kas ir rasisms, kā tas uh, darbojas, kā tas ierobežo cilvēku iespējas. Un es pilnībā jūs atbalstu Un uh, es gribu atsaukties uz to, kas tiek darīts Romu jomā. Eiropā ir pieņemta Romu stratēģija, un es domāju, ka komisijai būtu jāizveido arī šāds ietvars uh, attiecībā uz afroeiropiešiem. Es domāju, ka mums arī, kā Lībe komitejā, noteikti ir jāsarīko šāda uzklausīšana, un uh, tās Eh, pēc tam mēs varētu izdarīt arī spiedienu uz komisiju, pieprasot veikt šādus pasākumus. Tāpat es domāju, ka eh, koordinātors varbūt nav tas labākais risinājums, jo tā ir viena persona. Jums ir jāpanāk, lai komisija izveido īpašu vienību, kam būtu arī ciešāka saikne ar nevalstiskām organizācijām pilsonisko sabiedrību. Jo šī eh, rasisma veids skar jebkuru jomu, gan augstākā līmeņa politiku, gan eh, nodarbinātību. Prasiet vairāk. Paldies. Un Cecil Kenge. Viņa ir uh, tiešām ļoti aktīvi strādājusi gan parlamentā, gan Itālijā. Vārds jums lūdzu. Paldies, Klod. Es arī vēlējos uh, pateikties uh, mūsu viesai referentē. Viņa ļoti detalizēti atspoguļoja situāciju. Uh, nav pirmā reize, kad mūsu komisija uh, apspriež afropobiju. Šī parādība ir plaši izplatīta. Uh, afroeiropieši saskaras ar šādu diskrimināciju ikdienā. It īpaši, ja viņi ieņem uh, svarīgus amatus, ir uh, at, eh, politiski atpazīstami, tas pievērš vēl papildu uzmanību, piesaist papildu uzmanību. Un mēs sākam to apzināties, un eh, šīs eh, parādības izpausmes ir daudzveidīgas, kā to norādīja referenta, tad profilēšana, diskriminācija darba vietā, naida noziegumi, uh, un statistikas dati ļoti skaidri to apliecina dati ir ļoti svarīgi mm, mūsu darbā. Pēdējo gadu eh, laikā eh, migrācijas eh, ietvaros, diemžēl cilvēkiem ir radies iespējas, ka terorisms arī ar to visu ir saistīts. Un uh, Eh, tagad eh, ir tāda uztvere, ka tas viss ir saistīts ar paaugstinātu risku, un šāda attieksme ir pilnībā bezatbildīga. Itālijā, piemēram. Esam konstatējuši tādus fašistiskus uh, fašistiskas izpausmes, fašistiskas publikācijas tiek apgalvots, ka melni vīrieši izvairo eh, baltas sievietes, eh, eh, parādās virsraksti presē, tāda kā, piemēram, invāzija, iebrukums, un tas jau atgādina fašisma laikus. 2015 tri, 2020. gads uh, ir laika posms, kad ir paredzēti daudzi pasākumi, lai uh, paredz, apzinātu koloniālo pagātni, noteiktu atbildības pakāpi un dalību valstīm ir jāveic pasākumi, lai apkarotu afrofobiju, mums ir jāuzklausa eh, šie ierosinājumi, šīs prasības. Eh, mēs esam tikai procesa pašā sākumā. Mums ir jāpieņem šāda rezolūcija, un es pateicos visiem kolēģiem, kas uzstājās pirms manis. Paldies, Cecil, par, eh, pateicos par visu jūsu veikto darbu. Un, es arī nedomāju, ka mūsu viesi var atbildēt uz visiem uzdotiem jautājumiem, runājot par diskrimināciju, kas ilgusi gadsimtiem, bet es gribētu uzdot divus jautājumus. Tātad līdz šim ar nediskriminācijas jautājumiem pārsvarā nodarbojās citas komitejas, piemēram, nodarbinātības komiteja tagad. Mēs uh, pievēršamies uh, šiem jautājumiem konkrēti. Uh, Es gribētu jautāt, kā konkrēti mums rīkoties, lai uh, risinātu šīs uh, problēmas. Uh, šie jautājumi ir sarežģīti. Mums ir aktīvāk jāiesaistās cīņā pret diskrimināciju. Un ko jūs domājat, kā mūsu komiteja varētu vēl aktīvāk rīkoties šajā jomā, darīt vairāk? Tālāk par uh, pārstāvību Eiropas institūcijās parlamentā nav neviena afro-karību uh, uh, izcelsmes pārstāvja. Protams, attiecībā uz dalību valstīm tas ir sarežģīti, bet Eiropas iestādēs būtu kaut kas jādara. Mums nav tādas etniskās monitoringa sistēmas mēs esam tik pašapmierināti. Nu, mums uh, bija uzsākta kampaņa, bet būtībā situācija ir vēl pasliktinājusies un rasu vienlīdzības direktīva nemaz netiek īstenota, it īpaši taupības pasākumu dēļ. Un mums ir eh, jāpanāk, lai eh, šie pasākumi tiktu veikti, jāuzsāk kampaņa. Mēs visi jūs atbalstam, esam jūsu pusē, bet mums ir uh, no jauna jāuzsāk šī kampaņa, jārestartē. Liels paldies uh, par uh, jūsu apņēmību. Tā, tad mēs pilnībā piekrītam visam, ko jūs teicāt, un mums ir jāatsvaidzina šī kampaņa, un tagad uh, iespējams teikt dažus noslēguma vārdus. Paldies! Es varu tikai un vienīgi piekrist praktiski visiem paziņojumiem, ko dzirdēju. Varbūt ne simtprocentīgi visiem, pie tā es vēl atgriezīšos. Sākšu ar etnisku monitoringu un inter, starpkultūru atvērtību iestādēm. Es domāju, ka parlamentam tieši ar to būtu jānodarbojas. Tas var nākt tiešā veidā no šīs komitejas vai ar mūsu līdzdalību no ināra puses. Piemēram, paskatoties uz situāciju Vācijā, kur mums ir vairāki pās, pasākumi īstenoti institūcijās Tieši ar šādu mērķi tas varat kalpot kā piemērs. Tas būtu par pirmo jautājumu. Par otro. Manuprāt, cilvēks, kas šeit ir, būtu atbildīgs parlamentā, varētu būt tas, kurš veidotu saiknes ar pilsonisko sabiedrību. Manuprāt, ir svarīgi, lai būtu viena persona, ar ko runāt. Jā, mums nu, līdz šim uh, ir bijis grūti, jo neviens nav īsti bijis atbildīgs par afrofobijas jautājumu risināšanu Eiropas Savienības līmenī. Līdz ar to, manuprāt, ir jāpievēršas abiem aspektiem. Uh, paldies, Cecīla, par to, ka uh, eh, izcēlā to, kas notiek Itālijā. Tas tiešām ir ļoti nepatīkami. Līdzīgas lietas notiek Vācijā, mums ir kampaņa tur, priekšvēlēšana kampaņa vēlēšanām, un mums tur ir arī melnādains uh, parlamenta deputāta kandidāts. Uzbrukuma draudi ir biedējoši un vienkārši riebīgi, līdzīgi kā tas notiek Itālijā. Šajā gadījumā es ieteiktu, ka parlaments un šī komiteja sekotu tam, kas notiek dalību valstīs, jo šie cilvēki bieži vien jūtas vientuļi, nejūt savu valstu atbalstu, ne arī šīs iestādes atbalstu. Monitorings, uzraudzība no jūsu puses arī varētu palīdzēt Pārējiem es varu vienkārši piekrist. Jā, mēs ceram, ka tas būs arī turpmākā daļa no mūsu darba kārtības. Tagad, kad esam atbildīgi arī par antidiskriminācijas jautājumu, mēs tāpēc vēlamies iekļaut šo punktu darba kārtībā. Paldies kolēģiem, kas e, palika ilgāk, piedalījās ar saviem komentāriem. Mēs vēlamies turpināt sadarbību ar e NR Paldies par veikto darbu, paldies kolēģi, paldies tulkiem. Paldies, mēs turpināsim sadarbību un piezīmējām arī šīs 5-6 lietas, ko jūs norādījāt, to mēs arī koordinatoriem prezentēsim. Jā, un šo prezentāciju, kas tik nolasīta, mēs arī izdalīsim. Tiekamies pēcpusdien, kolēģi!